Godātie kolēģi, es ierosinu sākt darbu, atvainojos par aizkavēšanos, bet eh, dīvainā kārtā Eiropas politiskā dzīve norit ne tikai budžeta komitejā. Un mums bija virkne sanāksmi un tikšanos, un tā skaitā arī ar preses pārstāvjiem, lai komentētu aktuālākos notikumus. Uh, Tagad uh, mēs centīsimies virzīties uz priekšu ātri, jo tā ir arī brīvdienu, uh, skolas brīvdienu nedēļa Beļģijā. Un zināmā mērā mums, kā skolniekiem, man vismaz sekretariāta pārstāvi saka, ka Eiropas skolā esmu, esot brīvdienas, tad mēs gan kā skolēni, gan kā skolotāji. Uh, jūtamies un Eiropas aktualitātes e, ir e, ļoti e, satraucošas, bet mūsu darba kārtība varbūt ir nav tik ļoti aktuāla, bet uh, Noslēgumā notiks arī mm, koordinātoru sanāksme. Ja jums nav nekādu komentāru un iebildumu pret darba kārtību, kas ir piedāvāta, tad mēs to uzskatīsim par pieņemtu. Mani informē, ka diemžēl nezinām vai nu politisku personisku vai vulkānisku iemeslu dēļ Andriesens kundze nevarēja, nav varējusi ierasties un tādēļ 12. darba kārtības punkts tiek pārcelts uz nākošo sanāksmi. Un tātad ar šo grozījumu varam uzskatīt, ka darba kārtības projekts ir apstiprināts. Tagad par priekšsēdētāju paziņojumiem. Kobu News ir publicēts to valodu saraksts, kurus šodien var izmantot. Tāpat ir arī neliels pārskats par neformālo darba grupu finā, starptautisko finanšu institūciju jautājumā uh, sanāksmju par sanāksmēm. Un uh, tagad īsumā par to, kas notika šo, šajā ned, nedēļas nogalē. Uh, Eh, finanšu, ekonomikas un politisko apstākļu dēļ padomē bija jāpieņem eh, steidzami lēmumi, un finanšu un ekonomikas ministri ir pieņēmuši arī lēmumu par eh, padomes lēmumu izpildu, un Eiropas komisija pie šā jautājuma vēl strādā, lai šo uh, Uh, politisko lēmumu kopumu pārstrādātu juridiskos un finanšu instrumentos. Mēs tādēļ šobrīd neko daudz nevaram komentēt vēl, jo mūsu budžeta komiteja nav tieši iesaistīta šajā procesā, bet mēs, protams, izskatīsim, izvērtēsim šo uh, notikumu un lēmumu uh, ietekmi un uh, arī lemsim par to, kādas politiski pasākumi izriet no šā jautājuma attiecībā uz budžetu. Proti tas, ka šis plāns par finanšu sadarbību iekļauja 123. Lisabonas līguma pānta sakarā uh, jauninājumus, ka Eiropas komisija var aizņemties finanšu tirgo 60 miljārdus eiro un aizdot tām valstīm, kas saskaras ar grūtībām eh, no tām neatkarīgi iemeslu dēļ. Protams, eh, šis aspekts ir saistīts ar mūsu kompetenci. Un jautājums ir, kurā brīdī, uz kāda juridiskā pamata balstoties tas tiks darīts. Uz šie jautājumi vēl nav atbildēti, jo e, Eiropas komisija vēl nav pabeigusi savu darbu pie šā jautājuma. Un, protams, ir skaidrs, ka mums šis jautājums būs jāizdebatē vēlāk, un e, šīs nedēļas nogals notikumi ir eh, jauns politisks solis, tiek atvērta jauna nodaļa Eiropas Savienības ekonomikas vēsturē un eh, tādi nopietni pasākumi kā eh, finanšu plāna apstiprināšana arī būs saistīta ar šo jautājumu, un tas būs jāņem vērā. Eh, drīz mēs eh, šo jautājumu izdiskutēsim ne tikai savā vidū, bet arī ar Nacionālo parlamentu budžeta un finanšu komiteju pārstāvjiem, jo, kā jūs zinat, 1. jūnijā mēs rīkojam gadskārtējo tikšanos ar Nacionālo parlamentu budžetu komitejām. Un mēs jau esam uh, darba kārtībā kā galveno punktu iekļāvuši budžeta politikas koordināciju Eiropas Savienībā, lai varētu labāk nodrošināt kopīgo mērķu finansējumu. Proti tā ir uh, Lisabon, bija Lisabonas stratēģija līdz 2010. gadam, un tāda būs arī jaunā stratēģija 2020. gadam, kur cerams, uh, apstiprinās Eiropadome e, jūnijā pēc parlamenta ieteikuma. Kad mēs tiksimies ar mūsu kolēģiem no dalību valstu parlamentiem, jūs zinat arī, ka mēs esam pasūtījuši pētījumu par valsts finansēm, par budžeta struktūru e, dalību valstīs un Eiropas Savienībā. Uh, un par to, kā atsevišķas Eiropas Savienības dalību valstis. Šis pētījums gan neskar visas 27 dalību valstis, bet tikai aptuveni 12. Tā tad uh, tiek vērtēts tas, kā šīs valstis ņem vērā savos uh, budžetos Eiropas Savienības uh, izvirzītos mērķus, tādus kā Lisabonas stratēģija un stratēģija 2020. Eh, šis pētījums ir sagatavots pagaidām angļu valodā, bet tas tiks, protams, arī iztulkots visās oficiālajās valodās, un tas būs eh, darba dokuments, eh, ko mēs izskatīsim šajā tikšanās reizē. Tie bija priekšsēdētāji paziņojumi. Tagad pārējām pie trešā darba kārtības punkta protokola apstiprināšana sanāksmei, kas notika 7. un 8. aprīlī. Ja līdz sanāksmes beigām nav nekādu iebildumu izteikti pret uh, šo protokolu, tad saskaņā ar tradīciju uzskatīsim, ka šis protokols ir apstiprināts. Pārējām pie 4. darba kārtības punkta. Tas ir mūsu uh, re, referentes Sidonijas ziņojums par uh, pilnvarojumu trialogam par 2011. gada budžeta projektu. Un tagad vārds jums. Thank you, Chair. Um, paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribēju pateikties visiem, kas eh, piedalījās dokumenta sagatavošanā. Mēs strādājām uh, zem liela spiediena, lai varētu izšu, izsūtīt šo te dokumentu pagājušajā nedēļā. Mēs turpināsim strādāt tikpat ātri arī nākotnē, un es, es ceru, ka jūs sapratīsiet to, ka eh, diemžēl laika ierobežojumu dēļ mēs nepakavām sagatavot tulkojumu. Vēlreiz pateicos visiem, kas piedalījās pie visu dokumentu sagatavošanas budžeta procedūras laikā. Es gribēju vēlreiz paskaidrot, kāpēc mums bija tik maz laika un kāpēc dokuments tika sagatavots tik vēlu un kāpēc mums bija jāstrādā tik ātri. Tas ir tāpēc, ka, ka mans uh, sapnis bija ierasties ar dokumentu, kuru ir apstiprinājis plenārsēde pirms korapēr sēdes. Un tas ir tas. Uh, skaidrojums, un varbūt pamatojoties šo es arī varētu uh, izskaidrot to ātro darbu. Bet tagad par saturu. 25. martā plenārsēdē mēs pieņēmām e, vadlīnijas prioritātes 2011. gadam. Tagad mums ir uh, priekšā komisijas budžeta projekts, un mans ziņojums ir uh, komentārs komisijas sagatavotajai versijai, kā tā tika mums e, sniegta priekšā. Es neatkārtošu to, ko mēs runājām martā, tas nav vajadzīgs, bet es pievērsušos galvenokārt tam, e, ko mums iesniedza komisija 28. aprīlī. Es gribētu uzsvērt dažus vissvarīgākos punktus, kas, kā man liekas, e, varētu kļūt par galvenajiem jautājumiem trialoga gaitā. Pirmkārt, budžeta projekta izvērtējums e, norāda, ka dažāda veida robežas ir ārkārtīgi mazas, mums gan drīz nav iespēju manevrēt, lai panāktu mūsu prioritāšu un vajadzību izpildi. Tātad uz to vēlreiz ir jānorāda. Uh, Vēl es gribēju pievērst jūsu uzmanību 56. pantam, kur ir radusies drukas kļūda, jo tur ir izlaists vārdiņš not, tātad ne. Tāpēc, lai novērstu jebkuras pārpratumus, es gribēju teikt, es gribēju izlasīt pareizo teikumu 57. pantā. Lūdzu.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 ka tas, ko mēs redzam budžeta projektā, nesniedz mums iespēju sekt visas izmaksas e, nākošo gadu laikā. Un tagad par saturu. Es gribēju sākt ar tādu ļoti vispārēju piezīmi par e, to, ko sauc par Eiropas Savienības 2020 stratēģiju un komisijas priekšlikums attiecībā uz budžetu norāda, ka šī stratēģija tiek iekļauta 2011. gada plānos, tomēr man ir šaubas. Un, un man liekas, ka mēs šeit runājam vienkārši par dažu programmu pārsaukšanu citos vārdos, bet ja mēs runājam par budžetiem, tad man liekas, ka tas nav iespējams jo mēs e, runājam par to, vai būs papildus resursi pieejam tām galvenajām darbības stratēģijām programmām. Piemēram, daži piemēri. Attiecībā uz jaunatnes programmām. Tagad mums ir jauns nosaukums, un nosaukums ir Youth on the Move, bet pašlaik jautājums ir tāds, kuras programmas uh, tad slēpjās zem šī nosaukuma un kurām programmām tad būtu vairāk līdzekļu jāpiešķir. Tātad mums šis jautājums būtu vēl jāpēta un komisijai būtu jāsniedz papildus informācija par to, kas tad īsti šeit ir domāts eh, attiecībā uz Eiropas 2020 stratēģiju. Protams, svarīgi arī ir saņemt vairāk informācijas par to, kā esošās programmas e, sniegs savu devumu un kāda resursa no esošām programmām tiks pārvietota citur, ja tas vispār notiks. Tātad mums būs jāzina, kas tiks um, e, ieguldīts šajā 2020 stratēģijas izpildē, un man liekas, ka tas būs uh, jādara um, izmantojot budžetu uzraudzības procedūru, un, protams, arī komisijas uh, devums šeit būs ārkārtīgi svarīgs. jaunatnes jautājums man ir ārkārtīgi prioritārs, svarīgs, un es nebūtu nesmu apmierināta ar to, ko komisija ir ierakstījusi šajā sakarā budžeta projektā. Piemēram, ja mēs paskatāmies uz e, finansējumu jaunajiem zinātniekiem, tad šeit finansējuma apjoms nebūtu neatbilst mūsu gaidām galvenās programmas, kā piemēram Youth in Action vai Lifelong Learning, eh, tiek līdzekļi šeit, tie, līdzekļu daudzums ir palielināts ārkārtīgi maz, pat nenosedz inflācijas izmaksas, un mēs bijām gaidījuši ko vairāk. Runājot par 1D, šeit pozitīvi ir eh, tas, ka maksājuma apropriācijas ir palielinātas, tas ir tas, ko mēs pieprasījām, Es ceru, ka tas notiek uh, paralēli tam, ko komisija domā par, uh, par budžeta ieviešanu. Tātad mums šeit ir palielinājums maksājumu pusē. Un, un to es arī atbalstu. Otrajā sadaļā būtu svarīgi norādīt, ka saskaņā ar Lisabonas līgumu budžeta, ies, abām budžeta iestādēm ir vienlīdzīgas pilnvaras, kas nozīmē, ka ir papildus pilnvaras, bet arī papildus ierobežojumi. Es gribēju šeit eh, atsaukties uz debatēm plenārsēdē, jo daži uh, deputāti marta plenāra sēdē runāja par programmām, kas bija saistītas ar uh, augļiem un dārzeņiem un mm, piena apmaksu skolēniem, un šīs sadaļas ir palielinātas. Tā ir pareiza pieeja. Arī saistībā ar Stokholmas programmu, arī šeit eh, es atbalstu izmaiņas. Es arī paskatījos uz Frontex Arī šeit informācija ir atjaunināta. Un eh, šeit atjaunājumi atbilst tam, kas reāli notiek dzīvē un eh, ir saistīti ar to nepilnību novēršanu, ko mēs iepriekš redzējām. Ceturtā sadaļa. Es gribētu izteikt eh, savas bažas par to, ka tiek samazināts līdzekļu apjoms Palestīnai Man liekas, ka šis jautājums būtu vairāk jāpēta, jo tas ir politiski svarīgs jautājums, un šeit ir liels samazinājums. Es arī redzēju, ka tika pārvietot līdzekļi no Baltics 3 stratēģijas un uz MP programmu. Arī tas būtu svarīgi pieminēt, kas attiec uz piekto sadaļu, tad tur es, eh, tas, ko es tur esmu redzējusi, tad es to varētu interpretēt tā, ka komisija šeit pārvieto robežu uh, summas, lai um, izpildītu uh, Eiropas uh, ārlietu dienesta prasības, bet, nu, es nezinu, vai tas ir iespējams, un iespējams, ka mums par šo jautājumu būs trilogu ietvaros arī jādiskutē. Man arī ir bažas par to, ka komisija neparedzēja nekādus finansējumus eh, dažāda veida esošajiem pilotprojektiem un līdzīgiem. Pie tā mums būs jāstrādā rudenī un varbūt būs jādomā par to, vai mēs vēlamies turpināt šos te pilotprojektus un sagatavošanās darbības vai nē. Un e, tas, ko šeit ir izdarījis komisija, ļauj mums vēl tādu manevrēšanas iespēju padomāt e, vēlāk, vai mēs šīs te aktivitātes vēlamies turpināt vai nē. Pretēji iepriekšējo gadu praksēji es neizvēlējos kaut kādus jautājumus no vesela jautājuma saraksta, jo mums būtu jāspēj trialoga gaitā runāt ar padomi un ar komisiju par visiem jautājumiem, par kuriem mēs vēlēsimies to darīt. Jo man liekas, ka par jebkuru no šiem jautājumiem mēs varētu diskutēt trilogu gaitā. Ar to es arī gribētu beigt un gribētu uzklausīt jūsu viedokli. Paldies, Sidonija. Tātad katrs no jums ir atzīmējis, uh, ka ir jāpieliek not vai nē šim tekstam. Un tas man atgādina mūsu kolēģi Džeimsa Elisa joku. Ja kāda lēdija saka nē, tad tas nozīmē var būt, un ja viņa saka var būt, tas nozīmē jā. Ja un ja viņa saka jā, tad tā nav nekāda lēdija. Un mums ir jāpatur prātā, ka ja Sidonija neko nesaka, tad tas nozīmē nē. Tas ir ļoti, tā ir ļoti laba budžeta referenta galvenā pazīme. Tagad, jā, jā, lūdzu, lūdzu jāatcerās, ka pretējais uh, ir sakāms par diplomātu. Diplomātu gadījumā viss ir pilnīgi otrādi. Ja kāds diplomāts saka, jā, tas nozīmē varbūt, ja viņš saka, <laughs> Bu budžeta speciālistam vienmēr jāsaka nē, bet ir gan tāds dumjš nē un gudrs nē un mums jāprot pateikt nē ļoti gudri. Tagad došu vārdu tiem kolēģiem, uh, kuri vēlas izteikties, un varbūt arī budžeta ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors uh, varēs atbildēt uz kolēģi uzdotiem un referentu uzdotiem jautājumiem. Tagad vārds Balcānī kundzei. Lūdzu, godātā kolēģi. Grazie. Penso che Sidonia stia svolgendo un lavoro molto accurato. Paldies, Sidonija. Sidonija strādā ļoti rūpīgi. Un e, pareizi būtu, ka mēs visi sniegtu vislielāko atbalstu šajā procesā. Tomēr man liekas, ka šajā stadijā mēs arī varētu, varbūt piedāvāt dažus grozījumus, uzlabojumus. man liekas, ka mums būtu vairāk vērības jāpievērš nepieciešamībai mainīt griestu lielums finanšu perspektīvas ietveros. Mums būtu arī jāuzsver tas fakts, ka mums ir nepieciešama visa Eiropas pieeja krīzei, krīzes risināšanai. Un tas nozīmē, ka mums nepieciešams vairāk naudas budžetā. E, papildus piešķir, piešķirot lielāku izvēles brīvību. Ja mēs runājam par prioritātēm, mēs jau pieminējām e, jaunatnes jautājumu nozīmīgumu, bet mums arī būtu jānosaka tādi politiskie mērķi. Šis ir e, labākais laiks tam, jo mums būtu jāstrādā pie uh, Eiropas 2020 programmas. Un komisijai būtu ārkārtīgi stingri jāvērš pret dalību valstīm, kas nepilda šīs te prasības. Lisabonas stratēģija ir labs piemērs tam, eh, no kā mums būtu jāizvairās. Tagad mums ir jauna budžeta procedūra, un parlamentam šis ir tas labākais laiks, lai noteiktu savu vēlmi skatīt budžetu matemātiskos skaitļos, bet arī runātu par politiskām prioritātēm. Un svarīgi ir tas, ka šīs prioritātes ir noteiktas ne tikai matemātiskos skaitļos, jo šis parlaments ir politiski iestādi. Elga Tripela. Merci, monsieur le président. Ich fange auf Deutsch. Paldies, priekšsēdētāj kungs, tālāk runāšu vācu valodā. Kad komisārs Levandovskis piedāvāja komisijas budžeta tāmi, viņš mums līdzi iedeva arī plakātu, un šis plakāts man radīja lielu prieku 28. aprīlī. Uh, Tas ir plakāts, ko izmantoja zaļie politiķi Vācijā pirms parlamenta vēlēšanām, un jāņem vērā, ka tas bija veltīts tā, tā, tādai zaļai kustībai, un ko mēs kā zaļie saprotam Vācijā un arī Eiropā. Budžeti ir jāgroza tādā veidā, lai tie ņemtu vērā vairāku jomu vajadzības. Tā tad ir jāgroza m, dažādas nostādnes izglītības, izpētes, lauksaimniecības jomā un arī struktūra politikas jomā. Un, protams, eh, mums jārunā arī par klimata aizsardzības politiku. Eh, man šķita visai saistoši, ka 2011. gada budžetam Levadovska eh, kungs ir izvēlējies tādu zaļu pieeju. Es vēlējos pavaicāt. Protams, viņš paaugstina savus ambīcijas, viņam tas ir pirmais budžets jaunajā amatā, un it kā viņš runā par tādu ļoti zaļu budžetu. Iepazīstoties ar dažādiem skaitļiem, uh, es varu tā tad izprast, eh, cik zaļš īstenībā ir šis budžets, cik daudz šeit ir domāts par pozitīviem, ilgspējīgiem eh, eh, jauniem, jaunievedumiem. Es īstenībā šajā budžetā to nevaru atrast. Ir lauksainiecības politikas veselības pārbaude, tāpat ECO uh, piedāvātie pētījumi, ka līdzšinējā lauksaimniecības politika nebija ilgtspējīga un vajadzētu runāt arī par ekoloģisku energo ražošanu lauksaimniecības nozarē. To vajadzētu sasaistīt ar maksājumiem. Ja mēs runājam par struktūru fondiem, šeit rodas tā pati problēma. Ja mēs vēlamies nopietni cīnīties pret klimata pārmaiņām, vēlamies ēkas padarīt energoefektīvākas, padomāt par mazākiem CO2 izmešiem, pat vēl nerunājot par nākamo finanšu plānu, mums vajadzētu to iekļaut jau 2011. gada iestāžu budžetos. Bet, ja mēs runājam par uh, ten tīkliem, protams, eh, šeit eh, ļoti daudz naudas tiek investēts. Šeit ir par, runāts par 16,8% budžeta pieaugumu un uh, mūža izglītības stratēģijai. Protams, par Ozo kungs par to runāja ļoti daudz, ka 2020. gada stratēģijas īstenošanas vārdā ir jādara daudz vairāk izglītības labā, un šeit ir tikai 2,6% papildus finansējums. Tā tad ņemot vērā tradicionālās izdevumu jomas, proti lauksaimniecību un transportu, citās jomās, kur mēs vēlamies panākt daudz vairāk, īstenībā ir tāds finansējuma disbalans. Tāpat runājot arī par samazinājumiem. Ja mēs eh, runājam par eksporta kompensācijām, arī šeit vajadzētu būt mazākam finansējumam, jo tādā veidā subsidējot mūsu eh, lauksaimniekus mēs iznīcinām tirgus, piemēram, Āfrikas kontinentā. Tālāk zivsaimniecības politikas ilgtspēja. Uh, Komisija mums piedāvāja dokumentu, kurā ir norādīts, ka zivsaimniecības politika ir cietusi neveiksmi, jo tā nav ilgtspējīga. Bet īstenībā 2011. gada budžetu šis fakts nekādā ziņā nav ietekmējis. Man tā šķiet nopietna kļūme. Ja mēs nesāksim beidzot mainīt savu budžeta politiku, mēs zaudēsim laiku, kas ir nepieciešams, lai veiktu tādas nozīmīgas pārmaiņas. Man patiešām ir ar nožēlu jākonstatē, ka šeit nav darīts eh, kas vairāk lietas labā. Mums noteikti vajadzētu trīs dialogā uz to pastāvēt un vajadzētu uzstāties tā nopietnāk, nopietnāk aizstāvēt savu pozīciju un lūgt, lai kaut kas tiktu mainīts ātrāk, proti, lai varētu panākt gan ekonomisko atveseļošanos, gan arī e, ievērot ekoloģiskos standartus. Eh, šis eh, projekts, skaļais projekts jauniešu kustībā, tur pietiekami plaši nav uzsvērts tas, ka tas ir jātiecina pilnīgi uz visiem jauniešiem, nevien jauniešiem ar augstskolas izglītību. Bet ja mēs runājam par eh, politisko rosību Eiropā, vajadzētu padomāt, ka pilnīgi visiem jauniešiem ir jāpiedāvā iespēja, piemēram, izmantot mobilitātes priekšrocības, studējot citās valstīs. Šis e, priekšlikums Sidonī to jau uzsvēra, proti, ka augļu dalīšana skolās šī programma ir patiešām nopietna. Piemēram, Vācijā e, lejas Saksijas pavalstī e, augļu piedāvāšana skolās ir radījusi tādu lielu nepatiku un daudz problēmu, un līdz ar to visi ir vēršusies uh, eh, lejas Zaksijas pavalstī pret šo programmu. Varbūt jūs varētu rakstīski man, uh, man informēt, kāda tad ir īstenošanas problēma un ko mēs varētu panākt līdz labā, lai ar tādām grūtībām nākotnē nesastaptos. Paldies! Silga, Salvador. Paldies, Helga. Tagad Salvadors Garīga. Gracias, presidente. Volviendo a su broma original sobre el no inteligente. Paldies! Es nezinu, vai mums būtu jārunā par vārdu nē eh, pilnvarojumā trialogu diskusijām. Es ceru, ka šis nē ir tāds gudrs nē. Uh, jo jebkurā gadījumā trialoga procedūrā ir eh, jāpanāk daudz, lai šis nekļūtu par jā. Un šis varētu būt īsākā, īsākās trialogu diskusijas vēsturē, jo mums ir jāpanāk vienošanās par budžeta grozījumiem. Tātad mums ir jāsagatavo sākotnējais projekts ārlietu dienestam, uh, kas, eh, protams, padarīs referents darbu eh, vieglāku. Un, protams, arī mūsu komitejas eh, sarunas trilogu ietvaros tādējādi arī kļūs vieglāks. Tā kā trilogs tuvojās, es ceru, ka mēs saņemsim labas ziņas, lai šīs sarunas noritētu daudz raitāk. Kas attiecas uz pašu ziņojumu, tas, tas pilnībā atbilst tam, ko mēs esam ierakstījuši mūsu budžeta vadlīnijās. Un mēs sniegsim pilnvarojumu pārvērst šīs te vadlīnijas e, skaidrā sarunu stratēģijā ar padomi. Es domāju, ka visa budžeta komiteja atbalsta šo ziņojumu. lai gan varbūt, ka mēs uh, gribētu iesniegt vienu vai divus grozījumus, lai padarītu dažus pantus uh, svarīgākus, nozīmīgākus. Viss uh, inovatīvākais elements Levandovska kunga prezentācijā šai komitejai, to jau pieminēja Sidonija pati. Tātad mums ir sākotnējie skaitļi attiecībā uz 2020 e, stratēģiju, un mēs šo skaitļus esam saņēmuši pat pirms mēs vispār zinām, ka šī ir par stratēģiju un kā šīs te politikas varētu vispār finansēt un kādas politikas tiks iekļautas stratēģijā. 2011. gada budžetā ir skaidri jānorāda, kā izskatīsies šī stratēģija un kādi uh, finanšu apjomu būs nepieciešami. Tātad šeit mēs runājam par konkrētām budžeta pozīcijām, kas ir iekļautas 2011. gada projektā. Un šeit mēs vairs nerunājam par budžetu vai budžeta saistītas vai politiskas, politisku izvēli. Un tad, kad budžetā būs norādīts tie galvenie punkti, tad mēs, nu, balstoties to, arī varēsim strādāt un uh, izlemt par to, vai mums būtu jāmaina 2020 stratēģija. Tieši pateicoties uh, procedūras būtībai, kā to ir norādījusi komi komisija. Man liekas, ka tas viss padarīs e, sarunas par budžetu daudz interesantākas un arī referenta nozīme, loma kļūs daudz interesantāka. Mums e, nākotnē būs daudz izaicinājumu, daudz interesanti jautājumu, kas jārisina. Jo 2020 stratēģijas mainīšana saskaņā ar mūsu politisko vīziju padarīs darbu daudz, daudz aizraujošāku. Godmaņa kungs. Work, uh, Man bija iespēja strādāt pie uh, budžeta projekta, un es e, analizēju arī 2007, 2008 un 2009 gadu, lai redzētu, kādas ir atšķirības. Un ja mēs runājam par piešķīrumiem, tad mēs redzam, ka palielinājums ir ļoti maz, tikai 0,7%. Bet, ja mēs paskatāmies uz 9. gadu, piemēram, tad to samazinās bija par mīnus 0,8%. Tāpēc izskatās, ka mēs šeit nevaram apņemties piešķirt vairāk, uh, vismaz tādā ātrumā, kā šīs te finanšu uh, programmas sākumā. Bet, ja mēs paskatāmies uz atsevišķiem posteņiem, tad es eh, norādīju uz tām pozīcijām, kas pieaug daudz ātrāk, un tās, kuras samazinās. Kopumā mēs redzam, ka palielinājums ir par 19%, 19% un iepriekšējos gados eh, palielinājums bija tikai 2%. Šeit ir liels palielinājums, kas attiecas uz uzņēmēju darbību. Šeit e, process ir pilnīgi pretēji, samazinājums ir par 38%. Ja mēs paskat, skatāmies šeit uz skaitļiem, tad ir 625 miljoni, un vislielākās summas ir eh, Galileo un Magnus satelīta sistēmām, vairāk, gandrīz 80% samazinājums, tātad mēs eh, šeit piešķiram daudz mazāk līdzekļu. Un kā referente teica, jā, tas ir taisnība, simboliski Erasmus programma ir samazināta par uh, 3 miljoniem, kas ir neliels samazinājums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Lauksaimniecības ziņā ir ļoti nopietns mēģinājums uh, palielināt līdzekļus, jo pagājušajā gadā bija uh, samazinājums par vairākiem miljardiem, un šogad mēs mēģinam uh, palielināt par 0,1%. Nu, praktiski mēs šeit esam nulles līmenī. Un tas nav viegli, jo daudz saka, enerģijas, enerģētikas sektors būs nākošais lielais, svarīgais sektors. Tieši tāpēc eh, piešķīrumi dažāda veida eh, enerģijas iegūšanas avotiem, tas ir, tas viss eh, ir pareizi, Un izskatās, ka šajā budžetā ir norādīts, ka šeit palielinājums nebūs 12., 13. un 14. gadā un tā tālāk. Kas attiecās uz zivsaimniecību, e, šeit mēs varam runāt par 0,5% palielinājumiem, bet starptautiskā zivsaimniecībā par 0,7% samazinājumu. Iekšējais tirgus e, palielinājums par 25%, tas ir pozitīvi, jo uh, tiek runāts par pasākumiem, kas varētu uzlabot iekšējos tirgus. Reģionālajā politikā arī ir pieaugums, un kopumā tas ir vairāk par 5,2 miljardiem, jo kohēzijas process turpinās. Kultūras jomā arī ir 13% pieaugums, kas, protams, ir pozitīvi, ja mēs runājam no morāles viedokļa kas attiecas uz eh, veselības aizsardzību. Šeit mums jau otro gadu ir samazinājums. Iepriekšējā gadā bija mīnus 2%, un tagad mēs runājam par mīnus 3,3%. Eh, šeit nav runa par lieliem skaitļiem, piemēram, dzīvnieku slimību izskaušanas problēmas eh, programma ir samazināta par 50 miljoniem, bet, nu, tie samazinājumi nav lieli. Runājot par drošību, es biju iekšlietu ministrs. Ir skaidrs, ka mēs nevaram maksāt par Schengen 2, un tas nav pārāk labi, jo uzlaboju, tā vietā, lai uzlabotu informācijas sistēmu, mēs piešķiram par 30% mazāk naudas. Bet tā vietā mēs piešķiram par 30% vairāk atgriešanas fondam, robežu fondam un trešo valstu, eh, valsts piedarīgo integrācijas programmai. Es gribētu teikt, ka saskaņā ar budžeta projektu mums būs diskusijas par ārlietām, jo, piemēram, Palestīnas gadījumā ir 92 eh, miljonu samazinājums, Austrum Eiropas valstīm savukārt ir pieaugums, šeit precējas process, sadarbībai ar, ar Āziju un Afganistānu arī 25% pieaugums. viena lieta ir skaidra. Es, es zinu, ka jaunais attīstības komisārs, runājot par sadarbību ar Āfrikas, Karību jūras un līdzīgām valstīm, šeit situācija varbūt nav tik slikta kā iepriekšējā gadā, kad samazinājums bija par mīnus 28%. Es jau pieminēju enerģētikas sektoru, šeit mums jābūt ļoti uzmanīgiem, jo 2010. gadā mēs mainījām budžeta pozīciju struktūru. Uh, Mēs nodalījām enerģētiku atsevišķi un vairs neskatījām kopā ar transportu, bet ja mēs runājam par transportu mobilitāti, tad tur ir pieaugums, kas attiecas uz izpēti pētījumiem enerģētikas jomā, tad tur ir pieaugums par 27%. Tas ir labi. Par maksājumiem mums ir ārkārtīgi lielas programmas, un kā referenti norādīja, uh, uh, ir mēģinājums samazināt uh, to atšķirību starp maksājumu sadaļu un uh, piešķīrumu sadaļu, bet nu, nobeigumā es gribētu piekrist referentei. Uh, par to, ka 90% no visiem pilotu projektiem tiek apstādināti, vai nu viņi ir beigušies, vai viņi tiek atlikti. Uh, Un tad mums ir jautājums par to, vai 2011. E, gadā pietiks naudas e, esošo pilotu projektu pa, pabeigšanai. Paldies. E, Paldies, godātais kolēģi, par šiem ļoti precīziem un nozīmīgiem skaitļiem. Tagad vārds Greslis kundzei. Paldies. Priekšsēdētāji kungs, ja es esmu iepazinusies ar to, kādas uh, bažas tagad ir nomākušas mūsu pilsoņus, tad ļoti daudz īstenībā ir nobežījušies par eiro likteni. Mums noteikti vajadzētu to ņemt vērā un vajadzētu arī parūpēties par problēmas risinājumu. Tātad stabilitātes un izaugsmas pakts, uh, stabilitātes kritērija attiecas uz, arī uz tām valstīm, kas nav eirozonā, tādēļ noteikti ir jāparūpēs par finansējumu ilgspēju. Mēs noteikti šajā kontekstā varētu pārunāt vēl arī papildus aspektus, ņemot vērā mūsu paplašinātās pilnvars. Mums arī vajadzētu padomāt, kurš tad īsti ievēro Eiropas Savienības tiesības un kurš nē, bet nu, tas nav mūsu ziņā to pārbaudīt. Bet, protams, ir noteikti mehānismi, kas varētu ļaut to pārbaudīt. Es zināmā mērā esmu sev arī pārmetus, ka mēs to nesam darījuši līdz šim. Tas bija pirmais, ko es vēlējos teikt. Vienkārši tas ir jāņem vērā un par to ir jāpalauz galvu. Ja mēs nereaģēsim darīsim jau tagad un kaut ko nedarīsim lietas labā, tad beigās mēs īstenībā uh, būsim iedragājuši savu uzticamību. Pilsoņi vairs nevarēs mums tā uzticēties kā līdz šim. Un otrām kārtām runāju par ārlietu politiku. Stabilitātes instruments, ko uh, labprāt pārņemtu ārlietu dienests, šeit būtu palielinājums finansējumam par 32% bet mums ir jāpadomā par tām programmām, ko mēs vēlamies īstenot ārlietu politikā. Ir jāsaprot, kā šīs programmas var pārvaldīt, kā tās var kontrolēt, jo visu, protams, mēs nevaram varbūt tik viegli pieņemt. Tātad 30% šeit ir papildinājums, tālāk 32% stabilitātes instrumentam. kā arī kodola drošības programma šeit arī ir uh, paredzēts finansējuma apjoma paaugstinājums. Mums vajadzētu parūpēties, kā rīkoties tā viedi, ko mēs varētu patiešām panākt, lai uzlabotu savas sarunvešanas pozīcijas. Par to mums noteikti vajadzētu apspriesties. Un būtu arī noderīgi zināt, uh, ko ir paredzēts darīt ar šo finansējumu, tad uh, kādēļ vajadzētu attaisnot eh, tādu paaugstinājumu. Ārlietu politikā ir eh, plus 16%. Es ceru, ka komisija pavērs nedaudz šo noslēpumanības plīvuru. Paldies. Merci, Inge. Paldies, Inge. Jā. Eiropas uh, Savienības tiesību ievērošana, stabilitātes uh, pakta ievērošana ir svarīgi, bet Inges jautājums, protams, ir vienkārši. Neviens vairs uh, nerespektē šīs normas. Tā nu tas ir. Mm, neapšaubāmi mums būtu pie šā jautājuma nepieciešams sadarboties ar ekonomikas komiteju. Man vēl trīs kolēģi ir lūguši vārdu. Ferma kungs. Thank you. Um... Paldies, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām Es vēlējos pateikt, kā jau citu kolēģis to norādīja, ziņojums ir patiešām izdevies, un tas ļoti plaši sas, sasaucas ar mūsu uzskatiem un galvenajām politiskiem prioritātēm. Cidonija patiešām ir paveikusi labu darbu. Man ir tikai dažas piezīmes, runājot arī par vispārīgajām piezīmēm, kas ir ziņojuma sākumā. Eh, Frančeska Balcāni arī jau to pieminēja. Šeit ir trīs punkti, kas ir veltīti politiskajām prioritātēm. Septītais paragrāfs komisijas prioritātes, tālāk astotais un devītais ir veltīti parlamenta prioritātēm, eh, kas savukārt attiecas uz jaunatni. Tas, protams, ir ļoti nozīmīgi, bet mums taču jāpadomā, kāda ir galvenā prioritāte produktivitāte, izaugsme un jaunas darba vietas. 2020. gada stratēģiju mēs tikai tādā veidā varēsim sasniegt, un varbūt eh, vajadzētu pielikt šeit sākumā tādu punktu, kur būtu norādīts, izaugsme un darba vietas ir mūsu galvenā prioritāte. Tas noteikti šeit ir jāiekļauj. Mēs, protams, visi esam informēti, ka galvenās problēmas dalību valstīs eh, ir ekonomiskas dabas tieši krīzes dēļ. Dalību valstis nevēlējās paaugstināt iemaksas Eiropas Savienības budžetā, un tā jau būs pati galvenā problēma. Mums par to ir jārunā nekavējoties. It sevišķi, e, norādot, kā jau jūs priekšsādātāji kungs vairākas reizes minējāt, ka ir jārada šī pievienotā vērtība Eiropas budžetam, un Eiropas budžetam ir jābūt saskaņotam ar dalību valstu budžetiem. Mums tas ir jāplūko tieši no šāda redzes leņķa, lai dalību valstis varētu motivēt veikt šīs iemaksas, proti, ka pat neskatoties uz smagajiem laikiem, uz finanšu krīzi, tās tomēr varētu arī baudīt zināmas privilēģijas no Eiropas Savienības budžeta. Tā tad vajadzētu izvairīties no kritikas, jo mēs, protams, varētu arī uh, padomāt par tādu viedāku reakciju, kā mēs varētu piesaistīt vairāk līdzekļu Eiropas Savienības budžetam. Tālāk mūsu pašu politiskās prioritātes. Tas ir patiešām ļoti būtiski. Man ir viens jautājums, ko vēlējos uzdot uh, Sidonijai. Tas ir vairāk saistīts ar metodoloģiju. Ziņojums ir patiesi izcils, bet Šeit ir 73 punkti, un iespējams, ka nu, šiem 73 punktiem piepulcēsies vēl papildus punkti, bet uh, tas ir pārāk daudz, lai piešķirtu mums izdevīgas pozīcijas uh, trialogā. Dažreiz mums ir nepieciešams diskusijas, lai izkristalizētos pašas galvenās prioritātes 1, 2, 3, 4, 5, un kāda ir šī sārtā līnija, kas vīs cauri visam ziņojumam. Un, uh, ko Sidonija vēlas panākt, varbūt, ka dažus jautājumus mums vajadzētu apspriest aizslēgtām durvīm, nepiedaloties citām mm, institūcijām. Mans otrs jautājums. Noteikti vajadzētu arī padomāt par to, eh, ko darīs citas specializētās komitejas, jo ja mēs uh, to apspriežam pēc uh, normālās procedūras, ir atšķirīgi atzinumi, atšķirīgi viedokļi, bet uh, ir jautājumi, kas jau ir iekļaut mūsu komitejas pārziņā, bet mums ir jābūt piesardzīgākiem. Šī ir pirmo reizi jaunā procedūra, ko izmantojam, un mēs esam aizvien no jauna uzsvēruši, ka ir nepieciešama sadarbība ar specializētajām komitejām, bet dažas specializētās komitejas īstenībā nevarēja izstrādāt oficiālus atzinumus par šo ziņojumu, bet noteikti vajadzētu arī arī uzklausīt viņu viedokļus, tātad citu komiteju viedokļus, vai viņi ir līdzparakstījuši referentas grozījumus, jo tas noteikti ir jāiekļauj arī mūsu balsojuma sarakstā, lai mēs varētu arī pārliecināt citas komitejas par mūsu viedokļu pareizību. Vai kom Sidonija ir padomājusi par šādu procedūru, jo noteikti par to ir jāapspriež. Paldies! Merci, Göran. Monsieur Bok... Des, Göran, tagad Bokros kungs. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Joran and a few others who. Vēlējos pievienoties Gorana teiktajam un arī pārējiem, kas teica, ka mums noteikti ir jāuzsver savas prioritātes. Viena no būtiskākajām prioritātēm, ja pat ne pati pirmā, šogad ir cīņa pret krīzi. Iepazīstoties ar komisijas dokumentu, izskatās, ka uh, daudz uzskata, krīze jau ir beigusies, tātad mēs te runājam par to, kas ir darāms pēc krīzes, bet krīze joprojām pastāv un uh, tā var vēl smagāk padziļināties. Ja mēs piedzīvojam krīzi, tad tam ir jāatspoguļojas arī budžetā. Mēs par to varētu nosaukt par krīzes budžetu. Daudzu valstu budžeti tiek mainīti, grozīti tieši šajā brīdī, ņemot vērā arī faktu, ka ir jācīnās pret krīzi. Tādēļ mums noteikti vajadzētu pateikt, ka vienam no uh, svarīgākajiem mehānismiem būtu jābūt veltītam cilvēku atgriešanai darbā, tātad, lai cilvēki varētu atgriezties savās darbvietās vai atrast jaunas. Un tas ir eh, daudz būtiskāk. Varbūt Ieģevievskas kundze to pietiekami labi neatspoguļo savā ziņojumā. Mums ir jāuzņems šīs iniciatīvas un, protams, ir jāpadomā, kā īstenot 2020. gada stratēģiju. Pagaidām tas ir tikai tāds skaļš sauklis salīdzinājumā ar to, kas ir piedāvāts citās jau palaistajās programmās. Tātad es varbūt šeit neliku tādu lielu izsaukuma zīmi aiz stratēģijas 2020, bet mums ir jādomā par izaugsmi un jaunām darba vietām. Protams, mums ir jāpadomā arī par finansējumu piešķiršanu universitātēm Eiropas Savienībā, bet daudzas universitātes ir patiešām ļoti sliktā līmenī. Tādēļ Uh, lai uzlabotu izglītības situāciju, mums ir jāpadomā par iekšējās un ārējās pārvaldības struktūras maiņu, nevis par to, kā šīm neveiksmīgajām universitātēm piešķirt vēl papildus līdzekļus. Bet ja mēs runājam par uh, Darba vieta radīšana šeit noteikti ir jāatvēl augstāks finansējums un par at, jāparūpēs par atbilstīgiem mehānismiem, kas varētu garantēt finansējumu izlietošanu atbilstīgā veidā un varētu uzlabot to cilvēku spējas un prasmes, kam ir jāatgriežas darbā. Ja mēs uh, padomājam par Eiropas nākotni, tad īstenībā uh, eh, bezdarbs jauniešu vidū ir viena no lielākajām Eiropas Savienības vājībām. Eiropas Savienības budžets ir ļoti mazs. Es, protams, saprotu, ka ar tā palīdzību mēs nevaram uh, Ah, atrisināt tās problēmas, ah, kas jāatrisina ar dalību valstu budžetu palīdzību, bet mums ir varbūt jānorāda uz galvenajām prioritātēm, varbūt mēs varam arī zināmus tādus mājienus dot arī dalību valstīm, kā viņi varētu sastādīt savus budžets, lai izvest mūs no šīs citās krīzes. Paldies! Paldies! Pēdējais runātais Vogenkungs. Uh, thank you, Chairman. Uh, I... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es iepazinos ar šo dokumentu, un tur ir rakstīts, ka tā ir parlamentu pozīciju, un es neko jaunu nepateikšu, es varu pievienoties saviem kolēģiem un teikt, ka Sidonijas ziņojums ir izcils. Man ir tikai divi punkti, tātad par otro kategoriju eh, - piena fonds. Ir izteikts ieteikums, ka mēs varētu uh, apspriesties par konkrētu priekšlikumu, un es nezinu, vai uh, par to mēs apspriedīsimies tikai budžeta komitejā, vai arī kādas citas specializētās komitejas pievērsīsies šim jautājumam. Un tas varbūt būs tāds pagaidus mehānisms, ko izmantosim tagad krīzes laikā, nevis pastāvīgs mehānisms. Tālāk pirmā kategorija. E, tai ir jābūt mūsu galvenajai prioritātei, jo daudzas no programmām un pasākumiem, kas ir īstenoti, e, var palīdzēt cīnīties pret recesiju, un mums ir jāpadomā arī par dažādām ietvaru programmām, kohēziju, struktūru fondu līdzekļiem. Un e, varbūt kāds piemērs seš, 16. punkta, 9. apakšpunkts, 1D kategorijas paaugstinājums. Mums ir jāņem vērā, kas bija iztērēts pagātnē dažādās programmās, jo ir citas programmas, kas varbūt nav tik veiksmīgas, kur līdzekļi tiek apgūti visai. Uh, gausi, jo mēs runājam par 6,9% līdzekļu paaugstinājumu. Varbūt vajadzētu apspriesties arī ar citām iestādēm, ko viņi domā. Un jāpadomā, vai patiešām ir nepieciešams uh, paaugstināt šīs uh, saistība apropriācijas. Un uh, vajadzētu arī uh, padomāt par budžeta grozījumiem. Tātad mēs piedāvāsim budžeta grozījumu runāt tieši par uh, šo jautājumu. Paldies! Monsieur le directeur général. Paldies, tagad ģenerāla direktora kungs. Kādi jums ir komentāri pēc uh, šiem uh, deputātu paziņojumiem? Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies par visiem uh, komentāriem. Un es centīšos uz dažiem uzdotajiem jautājumiem arī sniegt atbildes. Vispirms par jautājumu uh, attiecībā uz programmu 2020. Es gribētu minēt jums skaitli, kas ilustrē uh, sas, saskārni starp šīm programmām, un pat ja budžets nav uh, galvenais uh, šā uh, programmas īstenošanas instruments, tomēr uh, uh, budžets uh, ietekmē arī dalību valstu īstenoto politiku. Es gribētu arī norādīt, ka attiecībā uz Eiropa 2020 mēs varam uzskatīt, ka aptuveni 58 miljārdi eiro, jeb 41% no Eiropas Savienības budžeta, uh, ir atvēlēti tā vai citādi um, 2020. gada mērķu sasniegšanai. Un šo mērķu iekšienē uh, ir arī virkne uh, pārorientācija. Otrakārt par jaunatni. Šis uh, jautājums komite, komisijas izpratnē, tāpat kā referents izpratnē, ir ļoti svarīgs. Es gribētu arī norādīt, ka mums ir jāraugās ne tikai uz vienu vai otru uh, posteni, kura nosaukumā ir minēts jaunatne rīcībā vai kaut kādi citi tam līdzīgi nosaukumi, bet uh, Es gribu teikt, ka budžets, kas ir veltīts jaunatnes jautājumiem, ir tāds, kas skar daudzas citas jomas. Un daudzās budžeta uh, līnijās uh, šis jautājums parādās. Un uh, paraugoties uz man uh, rīcībā esošajiem skaitļiem, ja mēs paskatāmies uz Uh, līnija, kas ir paredzēta jaunatnei un kas pieaug tikai par 1,6%, kas ir diezgan neliels pieaugums, bet ja mēs paraugāmies uz skaitļiem jaunatne kustībā, kas ir uh, otrais svarīgākais elements programmā 2020 Un šeit ir paredzēts e- Erasmus Mundus, e- Erasmus Enterprise un, un citām programmām, un vēl, ja pieskaita People, tad 2010. un 2011. gadā šis finansējuma pieaugums ir no 1,7 miljārdiem uz aptuveni 2 miljārdiem, jeb proti 13,4% pieaugums finansējuma ziņā. Tā jaunatnei eh, šeit eh, tas ietver dažādas Eiropas Savienības politikas eh, dažādos aspektus. Un mums godīgi jākonstatē, ka pasākumi, kas tiek veikti jaunatnes labā, nodrošinot finansējumu, ir diezgan ievērojami. Uh, ņemot vērā vispār budžeta kopējo attīstību. Tālāk par šiem pilotu projektiem gribu norādīt, ka no komisijas puses mēs gaidām parlamenta priekšlikumus uh, uh, jūnija mēnesim uh, vēl pirms pirmā lasījuma dzirdēju Grēsles kundzes komentārus par ār, ārējās rīcības dienestu un viņas jautājumus un komentārus par izdevumu posteņu pieaugumu. Es gribu teikt, ka ceturtā kategorija kategorija tika, teiksim, upurēta 2005. gada sarunās, un tagad šī perioda beigās zaudētais tika daļai atgūts. Bet es gribu norādīt, ka tie skaitļi, kas tagad ir iestrādāti budžetā, precīzi atbilst finanšu plāna sastādīšanas gaitai. Un visu šo skaidru attīstību pilnībā atbilst šim procesam. Un noslēgumā priekšsēdētāji kungs, es gribētu atgriezties pie referentes izteiktiem komentāriem par 56. punktu un paskaidrot, ka mēs arī šo tekstu tāpat skaidrojam. Tas ir tāds uh, redak redakcionāls dabas jautājums, bet mēs uzskatām, ka komisijas administratīvo izdevumu pieaugums ir 2,9%. Un proti, eh, tas nozīmē, ka komisijas īpatsvars administratīvajā budžetā salīdzinot ar citām institūcijām ir samazinājies. Protams, varētu varbūt citādi interpretēt šo tekstu pēc uh, galīgās redakcijas apstiprinājuma. Un vispārīgi runājot, arī komisijā esmu dzirdējis par šo budžetu, ka tas ir nevis pēc krīzes, bet uh, krīzes laika budžets. Protams, kad šis budžets tika sagatavots, tas tika iecerēts kā pēc krīzes budžeta budžets, jo ņemot vērā budžeta sastādīšanas procedūru Eiropas līmenī, mēs varējām šādu budžetu veidot. To mēs darījām arī pagājuši gadu uh, runājot par ekonomikas atveseļošanas programmu, bet šobrīd situācija ir mainījusies un šobrīd mēs atrodamies ļoti grūtā situācijā un uh, tā, protams, ir jāņem vērā un tā arī noteikti ietekmēs budžeta situāciju Eiropas līmenī. Es gribētu jums atgādināt, ka kopienas budžeta struktūra ievērojumi atšķiras no dalību valstu budžeta struktūras. Un uh, šīs manevrēšanas iespējas uh, struktūras ietvaros var uh, negatīvi ietekmēt ekonomikas atveseļošanos. Tādēļ mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, ja mēs runājam par to, ka budžetu vajadzētu uh, adaptēt vai koriģēt vienā vai otrā virzienā. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies, ģenerāldirektora kungs. Un es arī gribētu vēl izteikt dažus komentārus pirms uh, Sidonija teica noslēgumu vārdus. Kā to norādīja Žanžāna kungs, mēs jau uh, vairākas nedēļas piedzīvojam atkal jaunu, vēl dziļāku krīzi, teiksim, trešo vētru, kas uh, tā nebija paredzama, kad tika sastādīts šis uh, budžets. Bet Eiropa ir piedzīvojusi trīs vētras. Uh, pirmā bija finanšu krīze, privāto uh, parādu krīze, tas ir, eh, kad lielas bankas daudzās valstīs atradās ļoti no, eh, smagā situācijā. Otrā vētra bija pirmās vētras sekas, bija uh, ekonomiskā vētra, recesija, smagākā recesija, kas piedzīvot pēc kara laikā. Tas skāra visas mūsu uh, valstis un uh, netieši arī budžetus skar pēdējo mēnešu laikā. Un tagad uh, ir pievienojusies trešā vētra, proti valsts parādu krīze Eiropā. Ja Eiropa padomē bija jāpieņem uh, īpašs plāns uh, nedēļas nogalē, tas tika darīts tādēļ, ka starptautiskie finanšu tirgi un to dalībnieki uzdeva sev jautājums, ja tiks pirktas valstu obligācijas, vai tās neizrādīsies tikpat toksiskas kā ASV zemstandarta hipotēkas pirms pusotra gada. Situācija bija tāda, un tagad mēs runājam par trešo vētru. Un mēs nezinām, kāda, kāds būs ekonomiskais stāvoklis tuvāko nedēļu mēnešu laikā. Un mums ir grūti prognozēt reālās vajadzības, ar kura, kuras būs jāizpilda budžetam, kuras būs jāietver budžetā, un mums šī situācija ir jāizprot, tādēļ mēs nevaram paredzēt Eiropas komi, pārmest Eiropas komisijai, ka tā nevarēja paredzēt šo trešo vētru. Bet mums ir jāņem vērā 2000. 8., 9., 10. budžetā, gada budžetā šīs divas e, iepriekšējās ja vētras un ekonomikas atveseļošanas programma, un tādēļ ir arī jāiestrādā jaunā krīze. Un visiem mums ir jāapzinās, ka pirmo reizi 2011. gadā tiks piemērota Lisabonas līgumā noteiktā budžeta procedūra. Es domāju, ka Joranam Fermam ir taisnība, kad viņš uzstāja uz to, ka mums ir uh, trilogā jākoncentrējas uz prioritātēm. Un mums šeit ir jāizdara taktiska izvēle. Vai nu mēs sastādām tādu kā jaungada iepirkumu sarakstu, vai arī mēs spējam uh, izvēlēties trīs, četras, varbūt divas, varbūt pat vienu prioritāti, uh, Uh, ņemot vērā šo ārkārtējo situāciju, varbūt pietikt ar vienu punktu. Galvenais politiskais jautājums, kas radīsies attiecībā uz dalību valstīm, ka, kamēr uh, mēs neesam mainījuši, kāpēc mēs neesam mainījuši šo um, Savienības budžeta veidošanas programmu, procedūru, uh, kā dalība valstis varēs izpildīt savas saistības 2011. gadā pašreizējā situācijā. Jo, piemēram, Grieķija mās ticams, ka varēs to izdarīt. Valstis, kuras pašas ir palielinājušas valsts parādu un deficītu, un vai tās būs gatavas palīdzēt citām valstīm. Un Eiropas Savienībā šajā kontekstā, kad paralēli mēs uh, pamācām dalību valstis un izsakām nožēlu par to, ka to valsts finanses ir slikti pārvaldītas. Tā pašā laikā, kā mēs varam izskaidrot to, ka visi citi budžeti samazinās, bet muzejais pieaug. Un uh, no visām šīm trim krīzēm uh, mēs varam saprast, ka lielākā daļa dalību valstu dzīvo pāri saviem līdzekļiem. Un mums būs jārod kaut kāds veids, kā mūsu dzīves līmeni saskaņot ar to, ko mēs varam atļauties apmaksāt. Un tai pašā laikā visi ekonomisti arī atzīst, ka ja recesijas situācijā, ko mēs šobrīd arī piedzīvojam un uh, no kuras mēs pamazām izējām. Tātad, ja samazinās valsts finansējums, tad tas tikai padziļina recesiju. Līdz ar to mēs nonākam it kā tādā apburtajā lokā. Un katra dalība valsts mēģina rast izēju no šīs situācijas. Un pēc manām domām jaunai krīzei būtu jārisi, jārosina dalību valsts uz kopīgu rīcību, rast kopīgu izēju no šīs krīzes uh, dalību valstis uh, šim valsts finanšu, šai finanšu krīzei rada kopīgu risinājumu pagājušajā nedēļā, un tagad mums būtu arī visiem kopīgi jāmeklē risinājums budžeta krīzei. Un pēdējais komentārs, kas ir uh, adresēts Eiropas komisijai un netieši arī padomei un arī budžeta komitejas deputātiem. Vakar apstiprinātajā plānā ir iekļautas normas, uh, skaitļi, valstu apņemšanās, uh, aizņemties, aizdot un sniegt garantijas balstoties uz savu budžetu. Bet ir norma par 122 uh, līguma pāntu, saskaņā ar kur arī Eiropas Savienība varē, varēs aizņemties un aizdot. Es gribu būt droši, ka tajā izpildu mehānismā, kas tiks apstiprināts, Uh, tiks nodrošināta atklātība, godīgums un uh, precizitāte, un lai netiktu paredzēta iespēja, ka kaut ko neiekļauj bilancē. Ne finanšu uh, budžeta izpratnē, ne arī politiskajā izpratnē. Tas nozīmē, ka blakus līdztekus oficiālai uzskaitēji, oficiālam Eiropas Savienības budžetam, uh, netiek radīts vēl kāds cits dokuments, cita procedūra, kas uh, tiktu pakļaut citiem nosacījumiem un noteikumiem un kas būtu um, aizbērga slēptā daļa. Mēs pamatot esam pārmetuši daudzām lielām starptautiskām bankām pirms pusotra gada, ka tās bija uzņēmušās ārpus bilances saistības un uh, Tagad mums pašiem nevajadzētu dot nepareizu, sliktu piemēru valsts, valsts administrācijām šajā jomā. Es nezinu, kā grāmat, grāmatvedības jomā juridiski un politiski šie jautājumi tiks risināti, jo kā tas tiks atspoguļots nacionālā budžetā, tas ieguldījums, ko katra dalība valsts Eh, dod šajā kopējā glābšanas plānā. Bet eh, visi šie ieguldījumi ir jānoformē tā, lai eh, nekāda kritika nevarētu rasties un lai būtu nodrošināta atklātība, godīgums attie attiecībā pret pilsoņiem un lai būtu uzticība nodrošināta Eiropas Savienības lēmumiem. Pēc uh, visiem šiem uh, komentāriem un jautājumiem, ko jūs esat dzirdējis, kāda ir jūsu secinājuma referents kundze. Vēlējos pateikties visiem kolēģiem par piezīmēm. Vēlējos arī varbūt ar pateikties arī par kritiskajiem izteikumiem, jo vienmēr jau ir iespēja kaut ko uzlabot. Es ar nepacietību gaidīšu arī jūsu grozījumus. Jūs varat tos iesniegt līdz 12. māja pusdienas. Laikam es saprotu, ka nav pārāk daudz laika atlicis, lai tos izstrādātu, bet es ļoti ceru, ka jūs varēsiet iesniegt savus grozījumus līdz šim brīdim. Priekšstādātāja kungs, ja jums nav nekas iebilstams, es vēlējos atsaukties uz dažām kolēģu piezīmēm. Nu, vienkārši atsaukties uz to, ko kolēģi teica, un varbūt izdarīt arī dažus precizējumus. Tātad dramatiskā situācija, ko mēs tagad piedzīvojam, mums kā politiķiem, protams, ir jāsaprot eh, pašreizējās norises, mēs eh, piedzīvojam krīzi un mēs, protams, eh, lasam arī katru dienu avīzes. Mēs saprotam, ka pilsoņi ir ļoti no nobažījušies par to, kas notiek, bet jums ir jāsaprot, ka ziņojumā pilnīgi viss nav iespējams iekļaut, ir zinām ierobežojumi un ir jāievēro arī budžeta procedūra. Protams, mēs varam uh, vēlēties izteikties un ziņojumā te paust tādus skaļus saukļus, bet varbūt pirmām kārtām jābūt disciplinētiem. Protams, ir atšķirības starp Eiropas Savienības budžetu un dalību valstu budžetiem. atšķirības ir īstenībā lielas, un tieši tādēļ mums ir ļoti grūti uz krīzi reaģēt ar Eiropas Savienības budžeta palīdzību. Dalību valstu budžetiem katru gadu ir eh, tātad negatīva bilance, tie beidzas ar deficītu, bet Eiropas Savienības budžetam katru gadu ir pārpalikums. Pārpalikums tiek atgriezts dalību valstīm un īstenībā uh, starp, nu, uh, šiem diviem budžetu veidiem, tā ir arī galvenā atšķirība, un tādēļ mums pilsoņiem ir grūti paskaidrot, kādēļ nauda tiek atgriezta dalību valstīm un kādēļ šāda procedūra tiek izmantot katru gadu parlaments un padome pieņem savas prioritātes, pēc tam uh, finansējums tiek tērēts, bet tomēr kaut kas paliek pāri. Mums ir jāpaskaidro, ka Eiropas Savienības budžets īstenībā ir ļoti ierobežots, lai varētu reaģēt uz krīzi dalību valstīs. Un īstenībā kādreiz Savienības budžets vispār netika izmantots, lai varētu šo krīzi kaut kādā veidā risināt. Un e, šī e, maksājuma bilāns īstenībā ir ļoti ierobežota. Mēs nevaram garantēt aizdevumus dalību valstīm. Ja mums kaut kas ir jāmaina, tad, protams, eh, ir jābūt ļoti nopietnām debatēm starp budžeta komiteju un ekonomikas un monetāro lietu komiteju. Nu, tas tikai tā provizoriski, es tagad nevēlos par to garu un plaši runāt, tagad tas varbūt būtu pārsteigti. Un varbūt 2011. gada budžetā mēs pat nevarētu to iekļaut. Eiropas Savienības budžets tomēr ir e, tāds vērtīgs instruments, ne jau, lai sniegtu atbalstu dalībvalstu budžetiem, tas nav mūsu budžeta uzdevums. Un ja mēs vēlamies kaut kādā veidā šādu atbalstu mehānismu sniegt, par to ir jāapspriežas. Bet Eiropas Savienības budžets, to es vēlējos atspoguļot arī savā ziņojumā šis budžets finansē tādas programmas, ko individuāli nevar paveikt dalību valsts, bet tās ir pietiekami pieticīgas programmas. Tādēļ es runāju par jauniešu politiku, jo mēs noteikti šeit varam piedāvāt kādu pievienoto vērtību. Mēs runājam šo, par šo pārobežu kontekstu, kas ir sastopams tieši šajā politikas nozarē un varbūt automātiski citās nav sastopams. Tātad šī Eiropas pievienotā vērtība. Mēs noteikti varam panākt atšķirības. Vēl kas? Tas samazināja mana ziņojuma aptvērumu, tas bija, tā bija piezīme par izaugsmi un darba vietām. Es īstenībā nezinu, vai mēs varam, piemēram, Eiropas Savienības budžetu tam izmantot, tad būtu jāmaina viss regulējums un varbūt nevajadzētu gūvēt, ne, būvēt nekādas gaisa pīles. Mums būs nepieciešams likumdošanas pārmaiņas, lai kaut kādā veidā varētu uzlabot, piemēram, nodarbinātības politika dalību valstīs, bet mēs jau neradīsim jaunas darba vietas pateicoties Eiropas Savienības budžetam. Tas uh, ir noteikti, kas attiecināms arī uz 2020. gada stratēģiju. Eiropas Savienības budžets jā, ir vērtīgs instruments, bet noteikti ir jāpadomā arī par likumdošanas un regulēšanas instrumentiem, kā to visu īstenot. Nav jau tā, ka man pietrūkt fantāzijas, es te varēju visu iekļaut ziņojumā, bet, nu, ir jābūt tādiem disciplinētiem un jāsaprot, ka budžetā visu nevar samest iekšā. Tālāk eh, specializētās komitejas sadarbība ar citām komitejām. Daži kolēģi, ko tādu jau minēja. Ņemot vērā šo ļoti E, pilno kalendāru. Es savu iespēju robežās sadarbojos arī ar specializēto komiteju referentiem, esmu ar viņiem tikusies, esmu sarakstījusies, stāstījusi par to, cik ātri mēs virzāmies uz priekšu, es runāju arī par to, ka viņi var iesniegt grozījumus un, ja iespējams, arī sniegt savus atzinumus. Es, protams, saprotu, ka mēs te strādājam tādā visai lielā spredzē, spriedzē, un 19. maijā pirms balsojuma budžeta komitejā es tikšos ar citu komiteju pārstāvjiem un es ceru, ka tas būs atbilstošais brīdis, lai es ar šiem referentiem varētu apspriest grozījumus. Es patiešām esmu gatava viņu piezīmes un grozījumus iekļaut šajā ziņojumā, un es saprotu, ka arī viņiem ir tāds ļoti piebāsts kalendārs. Tālāk. Nu, man īstenībā jāatbild uz šo jautājumu. Es savādāk nevaru. Man jāatbild ir ģenerāldirektoru kungam par uh, jauniešu programmām. Mē, nu, tā nav īstenībā man tāda apsēstība personiskā. Ja es runāju par jaunību, jauniešiem, jaunatnes programmām, eh, nu, Es zinu, ka šie jautājumi patiešām ir nopietni, un izglītība, kā arī jauniešu bezdarbs, ir iekļauti arī citās budžeta pozīcijās, un intergrupā mēs arī par to runājām, mēs uzdevām jautājumus uh, nodarbinātības ģenerāla direkcijai, un es zinu, ka uh, šīm problēmām pievēršas arī Eiropas sociālais fonds, bet komisija man īstenībā nevarēja piedāvāt nekādus skaitļus, tātad kas saņem šo naudu un neviens tā tad nav izsakojis, nav tāds izsakojamības, kas saņem šos līdzekļus, lai uzlabotu, piemēram, situāciju izglītībā, un tāpat arī, lai piedāvātu jauniešiem labākas iespējas darba tirgu. Nu, tas ir nozīmīgs jautājums. Mums ir jāsaprot, kas ir uh, finansējuma saņēmēji. Kādēļ šīs programmas ir tik nozīmīgas arī? Uh, raugoties caur budžeta prizmu, tās patiešām ir ļoti efektīvas. Es eh, arī uzdevu jautājumu komisijai, es pat esmu veikusi zināms aprēķinus, un ja jūs salīdzināt tādas kā programmas kā jauniešu rīcībā vai mūža izglītības programma, it sevišķi jauniešu rīcībā programma, tiek rīkoti dažādi pasākumi jauniešiem, kas meklē darbu, viņi var uh, Eh, iemācīties tādas prasmes, ko varbūt neiemāca skolā, tā tad sadarbība komandā, svešvalodu apguve. Ja jūs aprēķināt, cik tas izmaksā finansējot to ar šu, šīs programmas palīdzību un sociālā fonda palīdzību, es veicu aprēķinus, un ja šīs programmas tiek finansētas ar sociālā fonda palīdzību, nu tas ir tik dārgi, ka tas ir vienkārši prātam neaptverami. Un es komisiju lūdzu veikt eh, patiešām izvērtējumu, vai man bija taisnība vai ne savos aprēķinos, un es ceru, ka drīz iepazīšos ar komisijas secinājumiem. Mums šeit ir jārunā gan par pilotu projektu prioritātēm, gan un arī par mūsu naudas efektīvu izmantošanu. Es vēlējos, lai jūs saprotat, kādēļ es esmu tik pārliecināta, ka šajās jaunatnes programmās ir jāiegulda. Un, protams, tā mēs varam labāk iesaistīt pilsoņus, tā tad um, nodrošināt šo līdzdalību. Tam visam ir daudz plašāks konteksts. Es vēlējos arī reaģēt uz to, ko teica kolēģis par piena fondu. Parlamenta vēlme bija eh, runāt par tādu pastāvīgu risinājumu un savā ziņojumā. Es rakstu, ka es vēlētos iepazīties ar komisijas izvērtējumu, vai šis projekts ir bijis veiksmīgs vai nē, vai tas ir nesis kādus labumus, ko mēs esam iemācījušies. Uh, vai mums ir jāturpina tādā pašā garā vai nē. Mums eh, pašreiz vēl nav pietiekam daudz informācijas, lai, nu, eh, veiktu kādus secinājumus. Tādēļ mēs gaidīsim, lai komisija rūpīgi seko piena fonda finansējumu īstenošanai. Eh, Eiropas 2020. gada stratēģija. Vai mēs esam vienkārši nosaukuši citā vārdā esošās programmas? Būsim piesardzīgi, kolēģi. Tā tad, ja mēs jau eksistējošas programmas nosauksim citos vārdos un teiksim, ka tās ir saistītas ar 2020. gada stratēģiju, par to mums noteikti ir jāapspriež daudz plašāk un rūpīgāk. Jo ir zināmi riski, varbūt eh, sajukums ar vārdiem, ar nosaukumiem, ir programmas, kas visiem jau ir pazīstamas, un ja mēs tagad mēģināsim vienkārši šos pašus vēžus pārbāzt citā kulītē, vai tas nesīs patiešām kaut ko tādu, nu, no? vai tas nesīs kādus ieguvumus. Jo ir apmēram pus no budžeta tagad paredzēta 2020. Eh, gada stratēģijai. Nu, īsnībā tas būtu labs atspērienu punkts, uz kuru balstoties mēs varētu par to diskutēt. Ja mums būtu vairāk laika, protams. Ja es kaut ko esmu piemirsus, lūdzu, kolēģi, esiet uh, saprotoši. Tagad es uzmanīgi skatos, vai kaut ko es esmu piemirsusi minēt. Protams, es ļoti uzmanīgi ar lielu nepacietību gaidīšu jūs grozījumus, lai varētu tos eh, integrēt tekstā, cik vien lielā mērā tas ir iespējams. Un vēl kas. Eh, runājot par eh, mana ziņojuma netradicionālajām beigām, proti tur nav runāt, minēti galvenie pilnvaru punkti. Es īstenībā nejūtos tik ērti diskutējot par mūsu pilnvarām tagad, nu, varbūt tik plašā pulkā. Visi minētie punkti ir tāds, tā kā starta līnija, un es eh, nevēlētos tagad kādus punktus svītrot tieši šajā izstrādes posmā. bet varbūt tādā, nu, mazākā lokā, šaurākā lokā es būtu gatava apspriesties par mūsu pilnvarām un apspriest galvenās uh, pilnvaru prioritātes, un tad es varētu arī pateikt, uh, kā tas izskatās manā redzējumā. Bet, nu, pie tā vēl atgriezīsimies. Paldies! Merci, paldies Sidonijai, paldies visiem kolēģiem, kuri piedalījās šajā ļoti interesantā diskusijā. Es gribētu atgādināt tālāko darba grafiku pie šī ziņojuma. Grozījumi jāiesniedz līdz 12. maijam pusdienu laikam. Otrā darba grupas sanāksme ar citu komiteju budžeta referentiem ir paredzēta 19. maijā, tad jau būs beidzies grozījuma iesniegšanas termiņš, bet ir ļoti svarīgi, kā to norādīja Fermu kungs, lai mums būtu pastāvīga sadarbība ar citām komitejām, jo Uh, būs svarīgi sadarboties ar citām komitejām, kad tiks sagatavot grozījumi budžetam kā tādam. Mūsu komitejas sēde ir paredzēta 2. jūnijā, un šis jautājums tiks izskatīts Strasbūras sesijā 15. 16. jūnijā, un, un trialogs ir paredzēts 30. jūnijā. Tādēļ ir svarīgi, lai mēs uh, uh, rastu vai censtos atrast kompromisu par tiem jautājumiem, kas mums šķiet tiešām prioritāri. Un varbūt arī šie jautājumi būtu jāapspriež plenārsēdē aizslēgtām durvīm. Tālāk uh, pievērsīsimies mūsu darba kārtības citiem punktiem. Esam nedaudz pārsnieguši atvēlēto laiku šim punktam, bet tas bija ļoti svarīgs, un tādēļ citus jautājumus mēs varētu izskatīt arī ātrāk. Piektais darba kārtības punkts - budžeta grozījums 0,02 par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 Paldies, priekšsēdētāji kungs. Īstenībā par budžeta grozījumiem es jums nevaru paziņot neko jaunu. Mēs uh, tagad uh, gaidām padomas pozīciju un tāpat mums ir jāiepazīsts ar uh, atzinumu par budžeta grozījumiem attiecībā uz parlamentu budžetu. Uh, Un es īstenībā esmu arī nu, tā labvēlīgi noskaņots par to, ko mēs varam sagaidīt no citām komitejām, jo abas pārējās komitejas eh, ir eh, varbūt papildināts ar lielākām, plašākām pilnvarām, un pateicoties Lisabonas līgumam, eh, viņiem tagad ir vairāk pienākumu. Mēs šeit runājam par desmit ar pus miljoniem, un lai gan mēs jau aprīļa plenāru sēdē balsojām par budžeta grozījumiem, iespējams, eh, ka šī summa tomēr mazināsies, jo komitejas tomēr nevarēs to pieņemt. Priekšsēdētāja kungs, runājot par jūsu ziņojumu, Jūs runājāt par uh, procedūru saistībā ar Lisabonas līgumu, un 13. punktā ir rakstīts, ka sadarbība uh, starp iestādēm ir jāuzlabo. It sevišķi runājot par atsevišķām budžeta procedūras sadaļām jau divus mēnešus mēs nesam saņēmuši informāciju, tādēļ mums ir ļoti grūti konstatēt, vai padoma ar mums ir viensprāts vai nē. Bet mums katrā ziņā vajadzētu raidīt pareizo signālu, proti mēs vēlamies iesaistīties trialogu procedūrā, un tas notiks 30. jūnijā, īstenībā tas ir diezgan pavēlu. Un Īstenībā tas ir viss, ko es vēlos teikt. Paldies! Très bien, merci beaucoup. Paldies! Tādēļ ierosinu īpaši nekavēties pie šā darba kārtības punkta par, tātad šeit ir runa par 5. un 6. punktu. Mēs esam parlamenta budžeta budžeta uh, iedaļu apstiprinājuši jau pat pirms tas tika apstiprināts koreperā, un mēs cerējām, ka korepers to drīz vien apstiprinās, bet mēs piedzīvojām vilšanos, jo nebija kvalificētā vairākuma koreper balsojumā. Uh, starp laikā tagad uh, notiek sarunas starp Spānijas prezidentūru un budžeta kontrolas komiteju. Uh, Mēs kā budžeta komiteja esam savu uzdevumu izpildījuši un tagad mēs ar koordinatoriem un parlamenta vadību apspriedīsimies par to, kā atsākt šo procedūru pēc iespējas ātrāk, un, ja nepieciešams, esam gatavi organizēt arī trialogu, kā to norādīja mūsu referents. Paldies Mankas kungam, un tagad pārējiem pie septītā darba kārtības punkta runa ir par daudzgadu finanšu schēmu. Komisija 27. aprīlī apstiprināja ziņojumu par starp iestāžu nolīguma darbību Mēs šo ziņojumu esam saņēmuši, un tagad es lūkšu Raimeru Bēgi mūs uh, pastāstīt par savu viedokli šai sakarā un arī pievērsties astotam punktam par tehniskām korekcijām. Lūdzu, vārds Raimeram. Jā, pīdākā pozicionē. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dārgie kolēģi, runājot par astoto punktu. balstoties uz uh, iestāžu nolīgumu 16. un 17. pantu, te vajadzētu veikt uh, tādu tehniskās saskaņošanas darbu, tas ir jāveic komisijai, un es arī ceru, ka komisija varēs kaut ko pateikt šajā saistībā. Mēs runājam par to, ka trīs dalību valstis nav uh, ņēmušas vērā tik nopietni stabilitātes un izaugsmas paktu, un, protams, uh, mums vajadzētu padomāt arī par to, ka ir jāmaina zinām noteikumi. Tālāk, ja mēs runājam par starptautisko par iestāžu nolīgumu un budžeta disciplīnu, es vēlējos jau varbūt uh, pateikt tagad trīs piezīmes, aizsteidzoties noteikumiem priekšā. Uh, Es varu piekrist tādiem vispārīgiem principiem, jo mums būs arī jāņem vērā īstenošanas problemātika, ar ko mēs sastapāmies pēdējo gadu laikā, bet es neesmu pārāk Eh, sajūsmināts par eh, politiskajiem secinājumiem, jo, piemēram, eh, dažās izvērtējuma nodaļās ir izdarīti arī secinājumi, nu, daļēji tie ir saprotami, bet tad ir jāuzdod jautājums, kad tad šī gūtā pieredze tiks izmantot, lai kaut ko uzlabotu un lai īstenotu lietas tādā labākā manierē. Un komisijas veiktais izvērtējums, cerams, tomēr būs efektīvs un beigās komisija ir piedāvājusi arī dokumentu, ka pateicoties dažādiem priekšlikumiem varēs izstrādāt jaunus piedāvājumus. Tad, kad tiks apspriests to saturs, mēs ar ziņojumu palīdzību vēlamies atbild, rast atbildes uz tiem jautājumiem, kas joprojām nav atbildēti. Tātad es labprāt uzklausītu komisiju, vai komisija ir gatava ņemt vērā šīs diskusijas un um, to secinājumus, piemēram, izmantot, lai varētu uzlabot uh, konkrētas normas, piemēram, uh, vai tiks izveidots arī Eiropas monetārais fonds ar parlamentu piekrišanu. Es nevaru patiešām iedomāties, ka mēs tagad varam uh, visu šo jautājumu vilkt garumā, piemēram, izstrādājot jau nākamo finanšu plānu, tā tad ilgi kavēties nevajadzētu. Un Vēl ko es vēlējos teikt? Man viens uh, jautājums īstenībā uh, nu, sagādāja liels problēmas. Ja komisija Nu, tagad es viņiem varbūt tā uzbruku no aizmuguras, tā tad runājot par to, kas samazinās maržas, bieži vien rezervas vispār nav pieejamas, un ņemot vērā arī to, kas ir jādara lietas labā, lai varētu uh, definēt un finansēt jaunas politiskās prioritātes, vai tā būtu 2020. gada stratēģija, vai arī tas, ka ir aktīvāk jācīnās pret klimatu pārmaiņām arī pēc 2013. gada un vēl tie jā, citi jauni projekti, ITER piemēram. Uh, Mums, protams, ir nepieciešams papildus finansējums, te ir runāts par uh, dažādām iespējām, kāds ir mūsu tradicionālās iespējas, piemēram, izmantojot uh, elastības instrumentus, uh, izvē, izmantojot līdzekļu pārvietojumu iespējas, uh, saskaņošanu, piemēram, palielinot līdzekļus vienā jomā, pazeminot citā, vai arī paaugstinot uh, E, vispārējo galējo griezt robežu. Un šeit ir tāds um, problemātisks teikums, proti citas finansējuma iespējas Eiropas investīcija bankas piešķirtie aizdevumi vai dalību valstu finansējums. To varētu arī izskatīt. Protams, es vienmēr atbalstu, ka ir jārunā arī par jaunām iespējām, te varētu arī tādu prāta vētru organizēt, domājot par jauniem variantiem un pēc tam veikt jaunu politisko izvērtējumu, domājot, kas īsti ir īstenojams, kas ir realizējams un vai beidzot par šādiem kompromisiem dalībvalsts ir gatavs vienoties. Bet Ja mēs runājam par tādām teoretiskām iespējām, es šeit neredzu tādu komisijas apņemšanos, tātad kurā virzienā komisija ir gatava doties. Un mums ir bijušas neskaitāms diskusijas par krīzi un arī uh, nerunājot par krīzi, mums vienkārši vajadzētu saprast, kā mēs varētu piedāvāt labākas finansējuma iespējas dalību valstīm arī no kopienas budžeta. Es domāju ka ir ļoti bīstami eh, runāt par tādiem skaļiem uh, principiem 310. un 311. līguma pāns, tātad visi Eiropas Savienības ieņēmumi un izdevumi tiek uh, noteikti finanšu plānā. 310. pāns, 311. pāns Eiropas Savienība paredz attiecīgo finansējumu, lai varētu sasniegt nospraustos mērķus un īstenot savus politikas vadlīnijas. Īstenībā šie punkti, nu, man rada tādas pretrunas, vai arī komisija pārāk daudz šeit ir atturējusies. Tā tad ir bijusi ļoti rezervēta politiskā ziņā, bet šis signāls, kas tādā veidā tiek raudīts, man šķiet pārāk bīstams. Varbūt, ka komisija, pats komisija, komisāra kungs varētu precizēt šos izteikums, jo īstenībā komisijas piedāvājumi ir pretrunā 310. un 311. pantā teikto. Un e, mums taču ir jādomā, vai mēs e, izmantojam šo kopienas metodu, vai mēs no tās mēģinām atvadīties. Es zinu, ka, protams, e, tas nav tik vienkārši ņemot vērā to, ka šeit bija zinām kavēšanās, vai ir iespējams piedāvāt aprēķins saulaicīgi, kā tas ietekmēs budžetu. Un, protams, kā tas viss rezultēsies arī Lisbonas līguma iespaidā. Dalība komisija teica, ka ir jāizstrādā jauni likumtiesību akti, ir eh, runāts par jauniem secinājumiem, jauno ietekmi, un tas viss tiek rūpīgi vērtāts. Tā teica komisija, nu jā, rūpīgs izvērtējums ir apsveicama lieta. Uh, bet es eh, vēlējos šeit pievienoties tam, ko teica koordinātori, tātad kā mēs varam izvērtēt Eiropas ārlietu dienesta darbību, mums ir jārunā par tā finansējumu, par mehānismiem un, protams, arī par to, kādas sekas tas radīs budžetam, ņemot vērā to, ka ir mainījusies mūsu darba struktūra. Mums pat vajadzētu arī uh, Eh, runāt par to, kas notiks nākamo trīs gadu laikā, kā mēs plānosim savu finansējumu, un pat nerunāt šeit par skaitļiem, mums tā tad ir jānosaka galvenie principi, nu tā tad būsim konkrēti, vai arī pēc eh, trim gadiem būs tāda ļoti sāpīga budžeta procedūra, ko mēs tieši tagad nevaram atļauties. Tas ir jāpasaka tagad skaidri un gaiši. No otras puses, runājot par īstenošanu un dažādu punktu izmantošanu. Komisijai, protams, ir taisnība, ka ņemot vērā ļoti sarežģītās procedūras, tomēr mēs esam vienmēr budžetu varējuši pieņemt saulaicīgi, bet komisija apgalvo, ka ņemot vērā esošo procedūru, pārskatīšanu, uh, Galileo projekts, pārtikas produktu instruments, konjunktūras programma. Īstenībā komisijai vajadzēja par visām šīm programmām runājot aizvien vairāk laika, lai piedāvātu konkrēts risinājums. Līdz ar to mums vajadzētu arī izdarīt no tā konkrēts secinājums. Tā tad mēs varētu teikt, ka dažas problēmas vēl pašās beigās izdevās atrisināt, bet ņemot vērā, cik daudz laika un spēka tam bija nepieciešams, nu, tas varbūt nebija pārāk proporcionāli. Tādēļ noteikti par šiem jautājumiem vajadzētu apspriesties, lai varētu um, procedūras padarīt gludākas un tādas nevainojamākas un veicot eh, vidusposmu pārskatu, ir jāpadomā par dažādu fondu mobilizēšanas iespējām, jāpadomā, cik labi tas ir noritējis gan pagātnē, gan um, tieši šodien konkrēti. Tika runāts par globalizācijas saskaņošanas fondu, solidaritātes fondu. Uh, ārkārtas palīdzības rezerve, ir jāpadomā, kā šie līdzekļi tiek mobilizēti un vai tas norisinās pietiekami efektīvi tālāk. Lisabonas pieskaņošana un vidusposma pārskats, ņemot vērā visu šīs procedūras, mums ir jāizdara attiecīgie secinājumi. Ja runā par globalizācijas fondu, par globalizācijas pieskaņošanas fondu komisiju es varu atbalstīt šajā kontekstā. Tālāk runājot par elastību vairāku gadu finanšu plānā, komisija runā par to, ka, protams, ir pieaudzis izaicinājumu skaits, kas ir jāņem vērā, finansējot vairākas programmas, tiek izveidots jaunas finanšu uzraudzības iestādes, tālāk ir mikrofinansēšanas instruments Es domāju, ka nu, šo to komisija ir ņēmusi vērā, bet tālāk par ITER noteikti šeit varētu runāt vairāk un plašāk un jāpadomā par tām rezervēm, kas ir mūsu rīcībā. Tās ir rezerves, eh, kas ir uh, būtiskākajās kategorijās, bet tagad tās jau gandrīz līdzinās nulles vērtībai, un otrajā kategorijā līdzekļi arī tika samazināti, lai varētu paaugstināt līdzekļus citās kategorijās, bet izskatās, ka nākamo gadu laikā mēs šādu procedūru vairs nevarēsim izmantot. Un ir apmēram 8,5 miljārdi, kas bija mobilizēti papildus, lai varētu uh, finansēt visas papildus finanšu operācijas. 2005. gada janvārī, tad, kad sākās sarunas ar Austrijas prezidentūru, uh, tika piedāvāts konkrēts dokuments, un mēs tur teicām, nebūs vienkārši mainīt Eiropadomas secinājums, bet es toreiz biju referents un es teicu, ka mums ir jāpieprasa, lai būtu vēl papildus 12 miljārdu budžetā, lai mēs vispār varētu savilkt galus kopā. Un tad viņi teica, ka īstenībā parlamenta referents ir sajūtas prātā. Un tagad mēs runājam par 8,5 miljārdiem. Tātad parlamentam vajadzētu arī skaidri pastāvēt uz savām pozīcijām un pieprasīt, lai arī padomus mūsu izteikumiem rēģētu pietiekami nopietni. Uh, Komisija runā arī par 1A kategoriju, kategoriju, 3. kategoriju un 3B, kā arī 4. kategoriju, kas šajās kategorijās pastāv liels finansējuma grūtības un noteikti arī ir jāpatur prātā tas, ka ārlietu dienests ir zināmā mērā problemātisks, tas ietekmēs ceturto kategoriju, kā arī piekto kategoriju. No tā nebūs iespējams izvairīties, bet man īstenībā pastāv lielas šaubas, vai šīs kategorijas varēs pietiekami finansēt, ņemot vērā visu kopīgo finanšu plānu apjomu. Tiek runāts par ārlietu dienesta radīšanu un par to, ka tam ir nepieciešams papildus finansējums. Ja tas tādā veidā ir formulēts komisijas dokumentā, es vēlētos tomēr nu, tādu uh, rūpīgāku precizējumu, ja mēs runājam par eh, iespējām, par finansējumu iespējām konkrētās kategorijās, konkrētiem instrumentiem, tad varbūt varētu arī piedāvāt finansējumu iespējas eh, ārlietdienestam, nu vismaz kaut kādu ideju līmenī. Es runāju arī par atšķirīgiem fondiem. Komisija ir veikusi tādu visai prātīgu izvērtējumu, bet mums ir Noteikti arī jārunā par fondu mobilizāciju, to es jau minēju, eh, cik liela līdzekļa ir piešķirti katram fondam, varbūt vajadzētu arī pārbaudīt, eh, nu, izveidošās procedūras, to, kas ir izmantots pagātnē, jāpadomā arī par globalizācijas fonda līdzekļu piešķiršanu. Uh, no kurienes tiek ņemti līdzekļi globalizācijas fondam un, protams, ir uh, arī stabilitātes fonds, kas uh, bieži vien finansējumu piedāvā tādos ārkārtas apstākļos. Tālāk es runāju arī par elastības instrumentu. Mēs varam konstatēt, ka elastības instruments, izveidojot šo finanšu plānu, mums ir piedāvājis uh, eh, labāks iespējas nekā iepriekšējos gados, bet uh, 2011. Uh, uh, gadā pieejamā summa jau ir 115 uh, miljoni un iespējams, ka šeit nekāds paaugstinājums nav sagaidāms. Ja mēs runājam par elastību likumdošanas jomā, tas budžeta iestādēji piedāvā iespējas savos pie, piedāvātajā finansējuma līmenī tātad ir iespējas, eh, ka šeit finansējums svārstās apmēram 5% apmērā. Un eh, šī ir eh, arī tā, šis ir vidusposma izvērtējums vairāku gadu programmām, bet mums arī vajadzētu sagaidīt secinājums no specializētajām komitejām, arī gatavojot vairāku gadu finanšu plānus. Mēs vēlamies patiešām uzzināt, ko domā specializētās komitejas, un e, mēs arī e, vēlamies izstrādāt konkrētu rezolūciju par 2011. gada budžetu. Un 2010. nu vēlākajā, vēlākais 2011. gadā mēs vēlamies sagaidīt vidusposmu izvērtējumu esošajām programmām. Un jāpadomā, kuras ir mūsu galvenās prioritātes, kur ir jādomā par subsidaritātes principu ievērošanu, kuras programmas ir finansētas nepietiekami un eh, kur līdzekļi tomēr eh, ir pietiekami. Mums noteikti vajadzētu diskutēt par to specializētais komitejās un varbūt arī eh, priekšsēdētāja kungs varētu specializētajām komitejām norādīt, ka tām ir jāveic savu uzdevumu un jāparūpēs par to, lai nākamais budžets būtu pietiekami uzticams. Ļoti interesanti, ko komisija raksta. Proti, ka ņemot vērā uh, to, ka mums pietrūkst līdzekļu un ir uh, vajadzība pēc līdzekļiem aizvien pieaug, tiek runāts par elastības instrumentu izmantošanu. Tātad, ko viņi vēlas pateikt? Eh, ka viņi saprot, ka pietrūks līdzekļu, pietrūks līdzekļu arī rezervēs un ņemot vērā to, kas notiks nākamo trīs gadu laikā, mēs vēlamies sasniegt vairāk, ir jauni uzdevumi un jauni mērķi un iespējams pašreizējo eh, elastības instrumentu mēs ar tā palīdzību vairs nevarēsim šos mērķus sasniegt un ar padomes eh, piekrišanu mēs tagad pārkāpjam Eiropas kopienu līgumā minēto vienošanos, proti, ka katrā kategorijā ir jāparedz atsevišķas rezerves, kas varētu palīdzēt finansēt neparedzēto, neparedzētus plānus. Tika runāts par to, cik lielām ir jābūt šīm rezervēm. Bet ņemot vērā šo paketi, katru gadu pieņemot budžetu, mums šīs rezerves vajadzēja samazināt līdz pat nulei, jo nebija iespējas vienoties. Par, kā mēs par to spriedīsim nākotnē, ja mums nebūs pietiekami daudz rezervi, mē, mēs to tā atstāsim likteņu varā, jo ir daudz jomu, kas ir, nu, tik vāji finansētas, ka pieņemot jaunu finanšu plānu, tās vienkārši it kā tiks aiz, atstāts aiz borta. Uh, Es saprotu, ka komisija šeit ir veikusi analīzi, bet tā nav pietiekama. Jādomā arī par uh, politiskajām sekām, kā mēs varam atvēlēt pietiekam augstas summas šajās rezervēs, konkrētās kategorijās, ņemot vērā arī augšējos griestus, kas ir noteikti katrai kategorijai. Uh, Mums noteikti ir jādiskutē arī par iestāžu sadarbību, veicot budžeta procedūru un pārskatīšanas procedūru. Un, protams, mēs esam sastapušies arī ar konkrētām problēmām, piemēram, 22. punkts. Tur ir runāts par finanšu plānošanas revīziju, ka maksimālā robeža ir 0,03% no IKP, bet ņemot vērā jaunos līgumus, varbūt mums uz to jāpaskatās savādākām acīm. Protams, mums ir arī jāpadomā par budžeta iestāžu teikšanu un iespējami kaut ko ietekmēt, un zināmā mērā līgumi nevienmēr tiek izmantoti. Protams, mums ir jābūt arī pietiekami elastīgiem, izmantojot elastības instrumentu, bet rezervus bieži vien, uh, nu, tur pretī stāv nulle. Bet runājot par iespējamām rezervēm vai par elastības instrumentu iespējamiem grozījumiem, mums noteikti vajadzētu arī padomāt par igadējiem griestiem uz attiecībā uz atsevišķiem budžetiem un tām rezervēm, kas mums, nu, kaut kur ir jā, jāķer, no kaut kurienes mums tās ir tomēr jāizrok. Un tie visi ir eh, tie elementi, ko noteikti vajadzētu pie, pieminēt šajās diskusijās, un tad ir arī vairāku gadu finansējuma plānošana. Priekšsēdētāja kungs, tas ir īsumā viss, ko vēlējos pateikt, bet eh, aplūkojot šo ziņojumu, mums noteikti ir jāpatur prātā, ka komisija mūs varētu informēt par visiem šiem elementiem, varbūt jūnijā, un to mēs varētu integrēt savās debatēs, eh, varētu rūpīgāk izvērtēt šo ziņojumu un arī, nu, ar pilnu spāru mesties pie tu uzdevumu izpildes, kas mums ir jāveic kā budžeta iestādē. Protams, paturot prātā arī Lisabonas stratēģiju un tās eh, vidusposmu izvērtējumu. Paldies! Merci, monsieur le rapporteur. An... Paldies, referēta kungs Jensens kundze vārds. Thank you, chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī uzskatu, ka šis ir ļoti labs eh, ziņojums. Tas ļoti skaidri parāda, kas eh, pašlaik notiek, un arī skaidro, kāpēc ir tik nepieciešams turpināt izdarīt spiedienu uz komisiju, uh, sagatavot uh, finanšu uh, programmas izvērtējumu. Daudz lietas jau mēs zinājām, par, piemēram, par to, ka robežas ir nelielas, ir tīpaši attiecībā uz pirmo kategoriju, uz pirmo E, tātad mums šeit ir viena programma, piemēram, e, par vienu miljardu, bet naudas tur nav, un jautājums pašlaik ir, kur to naudu atrast. Un ko mēs, piemēram, varam teikt par Galileo programmu, arī viņi iespējams vairāk naudas gribēs, ir arī aģentūras, kurām nav pietiekoši finansējums liels. Tātad daudzas lietas nonāk tādā strupceļā. Uh, Piemēram, lauksaimniecības politika, tur ir lieka nauda, iepriek, un bijusi lieka nauda iepriekšējos gados. Pašlaik varbūt situācija nav gluži tāda. Un ir atšķirība starp izvērtējumu šajā dokumentā un 2011. gada budžetā, bet nu pārpalikums samazinās, un šajā ziņojumā ir teikts, ka tuvāko gadu laikā, piemēram, līdz 2013. gadam, mums būs, ir jāizmanto ja finanšu disciplīnas mehānisms. Un ir skaidrs, ka lauksaimniecības politikas izmaksas sasniegs eh, augstāko griezt līmeni. Es nezinu, vai mēs šeit varam ticēt komisijai, bet Skaidrs ir tas, ka problēmas radīsies pat šajā ekonomikas sektorā. Man liekas, ka ir jāsaka, ka mums ir jārunā par visām lietām, eh, kas ir svarīgas, kas šeit nav iekļautas, piemēram, attiecībā uz Lisabonas līgumu, attiecībā uz ārējo darbību dienestu, uz eh, kosmos politiku. Tātad mēs šeit skatāmies šo dokumentu, zinām, ka mums vēl būs daudzas lietas jāuzrunā, uh, Mēs arī domājam par elastības mehānismu, bet ir skaidrs arī tas, kā ar to visu varētu nepietikt. Sidonija pieminēja, ka Eiropas kopiena budžets atšķirās no nacionālajiem budžetiem, jo mūsu budžetā nevar būt deficīta. Mums parasti ir pārpalikums, bet man liekas, ka lielā atšķirība šeit arī ir tajā, ka Galvenokārt šis budžets ir vērsts uz projektiem, varbūt eh, ne lauksaimniecības sektorā. Mūsu budžets ir sagatavots uz septiņiem gadiem, un mums ir ļoti grūti kaut ko mainīt, jo pašlaik mums vairs nav nekādas manevrēšanas iespējas. Tātad ar tās idejas, ar kurām cilvēki nāks klajā, mums būs kaut kā jāiesaista projektos. Uh, un tas būs patiešām ļoti grūti. Es zinu, ka ir grūti lūgt papildus naudu šajā situācijā, bet mums vismaz būtu godīgi jārunā par visu, lai mēs zinātu, kāda tad ir tā pašreizējā situācija, jo pašlaik mēs mānam viens otru pieturieties pie fakta, ka mums ir kaut kādas politikas, kas jāievieš, bet naudas tam nav. Un tam nav nekāda pamatojuma. Paldies! Paldies, Anna! Jā. Daudz gadu finanšu schēmas, pašreizējās finanšu schēmas uh, pieredze rāda, ka ir liela atšķirība starp uh, kopienas budžetu un dalību valstu budžetu. Kopienas budžets ir septiņiem gadiem sastādīts, uh, dalību valstu budžets ir vienam gadam. Un mēs izliekamies, ka mēs it kā balsojam par katra gada budžetu, bet patiesībā tas ir sastādīts septiņiem gadiem. Tā tas vairs nevar turpināties ne tehniski, ne politiski. Tagad vārds Fermkungam. Paldies! Vispirms liels paldies Raimeram Bēgēm. Es pārsvarā piekrītu viņa teiktajam un arī uh, komisijas teiktais man šķiet ļoti liederīgs, bet tomēr, ja mēs palūkojamies uz komisijas secinājumiem, tur ir teikts, ka ir it kā trīs varianti. Uh, pārdalījums, rezervi izmantošana vai pārskatījums. Bet šeit ir tas attiecināms tikai uz klimata pārmaiņām. ITER bet būs tiešām grūti rast finansējumu daudzām uh, jautājumiem bez budžeta pārskatīšanas. Uh, ne tikai ITER un uh, klimatu pārmaiņām. Esmu pārliecināts, ka mums ir jārīkojas daudz aktīvāk, neatkarīgi no ITER un klimatu pārmaiņām. Šajos divos jautājumos mums nav izējas. Tas ir absolūti nepieciešams uh, veikt budžeta pārskatīšanu, bet es domāju, ka mums tas būs jādara arī citos gadījumos, bet komisija pie šāda secinājuma nenonāk, un tas ir, zināmā mērā, problemātiski. Nākošais kā jau es norādīju, es atbalstu Rainera analīzi, bet jautājums, ko darīt ar tādiem konkrētākiem priekšlikumiem, un tas būs ļoti svarīgi runāt arī par 2011. gada budžetu. Jautājums, kā un kad izskatīt konkrēts priekšlikums. Ja, piemēram, komisija nāktu klajā ar konkrētu priekšlikumu pirms pirmā Uh, semestra beigām, bet ja nē, un ko tad mēs darām? Mums šis jautājums ir jāpaceļ, un es domāju, ka ļoti drīz mums ir detalizēti jāizdomā, ko un kā darīt, jo pretējā gadījumā mēs nonāksim ļoti sarežģītā situācijā. Paldies, Jāran. Tagad vārds Helgai. Uh, viņa Viņa arī grib zināt, vai šī finanšu schēma ir arī zaļa. Paldies priekšsēdētāji kungs, paldies Raimaram, paldies komisijai. Vēlējos varbūt runāt par eh, tādiem konfliktiem starp dažādiem mērķiem. Uh, Jums noteikti nav nebūs nekāds noslēpums, ka es uzskatu eh, šī budžeta eh, pārskatīšana nepieciešama, ja mēs vēlamies finansēt jaunās prioritātes un ņemam vērā arī jaunos izaicinājumus un krīzi. Mēs te runājam par izaicinājumiem eh, tādiem kā klimata pārmaiņas, jaunas darba vietas, jauniešu bezdarbs un tā tālāk. Par to jau visi kolēģi izteicās. Ja mēs šīs uh, prioritātes ņemam vērā ar pašreizējo budžetu struktūru, nav iespējams to visu finansēt. Mums ir jāņem vērā viss šīs pārmaiņas un uh, mēs tādēļ veicām līdzekļu pārvietojums, lai kaut ko darītu lietas labā pagājušajā gadā. Bet mēs eh, visi apzināmies, ka ir nepieciešama budžeta pārskatīšana, lai varētu finansēt jaunās prioritātes. Nu, tas būtu realistiskāks skatījums. Mēs nedrīkstam uh, nonākt parādos, uh, tas ir pareizi un tas ir ļoti labi. Eiropas Savienības budžets ir ļoti ierobežots, bet, uh, ja mēs runājam par elastību, pēdējo gadu laikā to varēja izmantot. Uh, dalību valstis mums uh, piešķīra papildus uh, līdzekļus, un pēc tam bija iespējams saņemt finansējumu pateicoties aizdevumiem. Jūs teicāt, ka pēdējo gadu laikā mēs zināmā mērā esam dzīvojuši pāri savām iespējām un esam nonākuši lielākos eh, parādos. No 2011. gada mēs vairs nevarēsim nu, darboties kā ierasts. Mums ir eh, varbūt jānovelk šī parādu bremze, beidzot, mēs taču nevaram visas jaunās politikas jomas finansēt, rīkojoties kā iepriekš. Un, protams, tas ir jāpie, jāņem vērā pieņemot uh, Eiropas Savienības budžetu. Uh, tas, ka, piemēram, Vācija un citas valsts ir gatavs veikt augstākas iemaksas kopīgajā budžetā, kas īstenībā ir loģiski, ņemot vērā visas jaunās programmas, Galileo un tā tālāk, uh, Un ņemot vērā to, ka rezerves ir pārāk mazas un uzdevumu skaits tikai turpina pieaugt, mums ir ļoti grūti palielināt esošo budžetu, bet tas ir nepieciešams. Bet uh, tagad jau varētu apgalvot, ka mēs vispār te būvējam sapņu pīlis un neesam galīgi realistiski. Ko mēs no tā varam secināt? No vienas puses ir iespējams ja vairāk mūsu uh, rīcībā nav līdzekļu, Eiropas budžets ir jāpārdala. Tas, protams, ir ļoti sāpīgi, jo ņemot vērā vairākus projektus, ko mēs vēlējāmies finansēt, mēs vairs nevarēsim visu atļauties. Vēl kāda stratēģija vai arī tas mērķis, ko mēs varētu nospraust, vai neskatoties uz to, ka dalību valstu budžeti ir eh, ļoti sarežģītā situācijā. Varbūt mēs varētu piešķirt augstāk līdzek, lielāks līdzeklis no Eiropas Savienības, jo tas noteikti varētu radīt tādu uh, eh, labāka situācija, kad ieguvēji būtu vairāk, tā tad uh, eh, izlīdzināt šos budžeta caurums ar Eiropas līdzekļiem. Tagad pēdējais komentārs vairākas reizes, arī 2007. gadā pieņemot pašreizējo finanšu plānu, mēs sapratām, ir jāveic vidusposma izvērtējums un visi, viss pašu kapitāls, pašu līdzekļi tiek pārbaudīti. Uh, Es arī par to ļoti aktīvi strīdējos, bet mums tagad rodas iespējas, ka padome īstenībā ir aizvien mazāk interesi par to. Un e, šis skaļais jautājums, vai šis vidusposma izvērtējums beidzot tiks veikts, joprojām nav atbildēts. Un e, pieaug arī risks, ka mēs nevaram reaģēt pietiekam ātri uz jaunajām vajadzībām un jaunajiem izaicinājumiem. Tātad tas ir tāds visai sapīgs secinājums, kas mums ir jāizdara. Protams, mums kaut kas ir pašiem arī jāmaina, ja mēs paši nopietni uztveram savus mērķus un vēlamies tos arī īstenot. Tā tad ir jābūt ļoti nopietnām strateģiskām debatēm, savādāk nākamo mēnešu laikā varētu izveidoties tādu dramatisku blokādu. Paldies! Merci, Helga! Paldies, Helgai! Tagad vārds Salvatoram Garīgā. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, daudz kolēģi jau ir pauduši savu viedokli par komisijas priekšlikumu. Eh, daļa no tām debatēm, kas eh, šobrīd nav vēl notikušas, mēs nezinām, kādas, kādas būs uh, komitejas budžets. Mums būs jāpāriet uz jauno ieņēmumu struktūru un netiks rasti jauni kopienas resursi un būs jāveic taupības pasākumi gan nacionālā līmenī, gan savienības līmenī, un šādi, do, šādas iz, idejas jau izskana virknē dokumentu. Es domāju, ka arī mūsu komitejai būtu jāpiedalās uh, šajās debatēs, jādod savus ieguldījumus par daudzgadu finanšu schēmu un jāparāda, ka pasākumi, kas tiek veikti savienības līmenī, daudzos gadījumos ir lētāki un palīdz ietaupīt līdzekļus nekā tad, ja šie uh, pasākumi tiktu veikti dalību valstu līmenī. Uh, Tāpat ir pasākumi, kas netiek pienācīgi finansēti. Mēs nevaram katru gadu dzīvot tikai no lauksaimniecības finansējuma pārpalikuma. Tā tas nevar būt 2011. gadā, piemēram, un mums ir jādod, jārot līdzsvars starp dalību valstu un savienības budžetu jau tuvākā nākotnē. Paldies, Salvador, un tagad daži komentāri, no, ko es gribētu izteikt. Protams šīs dienas debates šķiet nedaudz atrautas no situācijas, kas pastāv jau 48 stundas. Mēs vairs nevaram šos jautājumus apspriest, tā kā to varējām darīt pagājušajā nedēļā. Bet mēs vēl arī nezinām, kā tad īsti ir jāapspriež šie jautājumi. Tikai dažus piemērus minēšu. Šodien mums uh, Uh, ir tāds uh, iespējas pēc šīs uh, krīzes un iespaido, iespaidīgā plāna, kas it kā uh, nomierina tirgus. Tātad mums rodas tāds iespējas, ka visās valstīs ir jāveic ļoti stingra budžeta politika. Un mums grūti būs iest, iestāties par to, ka visi budžeti ir jāsamazina, tikai ne Eiropas Savienības budžets. Tātad šeit ir tāda pesimistisks iespējas, un mēs arī varam visi konstatēt, ka varbūt labākais veids, kā atbalstīt šo sanē, sanācijas plānu, tad kādus pāris gadus varētu Eiropas saimnības budžetu nepalielināt. Bet ir arī citas iespējas. Līdz uh, vēl, vēl vēl pirms trim dienām visi Eiropas Savienības vadītāji un juristi skaidroja, ka Eiropas Savienība pati nevar uh, aizņemties un uh, radīt parādus. Un uh, es teicu, ka tā uh, ka tā tas nevar būt, ka 132. līguma pāns neparedzēja parādus, bet palīdzēja finansiālu palīdzību. Un tagad šis lēmums ir pieņemts, un tagad juristi apgalvo, ka tas viss atbilst līgumam. Protams, tāds ir juristu uzdevums - pierādīt, parādīt, ka viss ir iespējams, ja ir tiešām stingra politiskā griba. labs jurists, jā, un, protams, ir arī labi politiķi. Tātad, labi, puristi, eh, juristi zina, kā pārkāpt līgumu, bet es gribētu paskaidrot šeit, ka līgums tomēr nav pārkāpts. Tātad šobrīd ir iespējams Eiropas Savienībai ņemt aizdevumu, lai aizdotu kādam, kādai valstī, kuras uh, budžets nav veiksmīgi pārvaldīts, un tagad mēs uh, skaidrosim politiski, ka nevarēja aizņemties līdzekļus Eiropas Savienību, lai aizdotu līdzekļus Eiropas Savienības budžetam, kaut gan šis budžets ir daudz labāk pārvaldīts. Šis, proje, pro, šis uh, budžets finansē daudzus nākotnē svarīgus projektus un arī uh, sanācijas plānu finansēt varētu. Tā, tāda bija Delora, tāds bija Delora priekšlikums, jā, un pēc tam, protams, visi teica, nē, tā nevar būt, tas nav iespējams. No šī brīža pastāv risks, ka Eiropas Savienības budžetā būs 60 miljārdu deficīts, to ir pieņēm, šādu lēmumu ir pieņēmusi padome. Tādēļ es brīdinu. Jā, mums teiks, tas vispār tā, tas nav saistīts, un tas nav budžets, un tas nav kopienas budžets, bet jautājums no kurienes tad šī nauda nāks? Un, protams, tad vajadzēs atzīt, ka tas ir e, saistīts ar Eiropas Savienības budžetu, un tad ir jāuzdod politisks jautājums. Eiropas Savienība var aizņemt aizņēmumu tikai, lai uh, aizdotu valstīm, kuras slikti pārvalda savas finanses, bet nevar aizņemties, lai finansētu uh, politiskus pasākumus. Tātad šī situācija ir mainījusies un uh, varētu būt tāds pesimistisks skatījums mums būs varbūt anoreksija pāris divus gadus vai arī gluži otrādi mums varbūt jaunas iespējas. Vēl viens uh, piemērs, kas noteikti uh, ra, at, liks pasmaidīt Helgai, un man tas ļoti patiktu. Tātad mums vajadzētu padomāt par to, kā mēs varētu pārdalīt lomas, finā, lai finansētu prioritārās politikas Eiropas Savienības līmenī un dalību valstīs. Un mēs uh, uzdosim tieši šādu jautājumu 1. jūnijā dalību valstu budžeta komiteju pārstāvjiem. Teiksim, mēs esam atbildīgi par finansējumu Eiropas Savienības budžetam, un mēs veiksim tauti, taupības pasākums un nepalielināsim izdevumus, izņemot vienu jomu, un uh, dodiet mums šādus šādu pilnvaru, šādu uzdevumu, ņemot vērā visas politiskās uh, saistības un lēmums, ko ir pieņēmusi Eiropa padoma pēdējo gadu laikā, proti vides politiku. Ir virkne programmu, kas ir izstrādāta energotaupības nolūkos, lai veicinātu tīrāku enerģijas avotu izmantošanu, lai finansētu pētniecības programmas enerģētikas jomā Un mēs finansēsim šīs programmas no 2013. gada ar jauniem līdzekļiem, ko gūsim no uh, emisiju kvotu izsolēm. Uh, un uh, šīs kvotas tiks attiecināts uz rūpniecību, transportu, kas, diemžēl, rada siltumnīcas efektu izraisošas emisijas. Uh, Tas varbūt, tā varbūt nav mana politiskā prioritāte, bet mēs varētu šādu priekšlikumu izteikt, un tas liktu dalību valstīm saprast, ka tajā brīdī, kad mēs saprotam, ka mēs, mūsu situācija ir uh, nopietna, mēs visi esam uh, kopīgi šajā situācijā, mums ir jāsadala darbs, darba uzdevumi, un ka Eiropas budžetam, Eiropas parlamentam var būt pozitīva loma, Uh, neradot papildus izdevumus uh, pilsoņiem, neradot papildus parādu saistības. Tas ir piemērs jums, kolēģi, lai paskaidrotu, ka šobrīd mums ir varbūt grūti jau nonākt pie secinājumiem. Mēs, nevar, mēs ne, vairs nevaram teikt to, ko mēs teicām pagājušajā nedēļā, bet Mums ir arī tomēr sagatavot šis mutiskais jautājums, kas paliek spēkā. Mutiskais jautājums komisijai un padomei, un tas tiks iekļauts nākošās plenāra sesijas darba kārtībā. Vismaz mēs tā ceram, un līdz ar to mēs varēsim izdarīt secinājums jūnijā, un līdz tam laikam cerams Eiropas komisija mums jau būs uh, uh, ierosinājusi un uh, man pietiks ar ģenerāla direktora smaidu, lai es viņu vairāk uh, nemocītu un nespīdzinātu. Tātad komisija mums būs likus priekšā citu dokumentu, kas ņems vērā mūsu paustās vēlmes attiecībā uz uh, pārskatīšanu, korekciju budžeta schēmā. Godātie kolēģi, vai mēs varētu šeit arī apstāties, vai vēl Raimers vēlas atkal runāt? Lūdzu. Äh, äh, Jā. Ņemot vērā pašreizo situāciju, tas arī uh, atspoguļojas mūsu diskusijās, un mums tas noteikti ir jāņem vērā, un, eh, protams, tas maina īstenībā arī eh, sākotnēji ieplānoto procedūru. Es domāju, ka priekšsēdētāja kungs patiešām bilda viedus vārdus. Vēlējos uh, atbalstīt arī Goran Fērna kunga teikto proti. Mums ir jāpalauza galva par to, kā sekt uh, finanšu sekas, kas iziet, izriet no Lisabonas uh, līguma, jo, protams, ir ārlietu dienests un vēl citas lietas, kas ir papildus jāfinansē. Un uh, ņemot vērā uh, diskusijas ar padome un komisiju, mums noteikti arī jāpievēršas jautājumam, kā mēs e, izstrāsim, izstrādāsim grozījums attiecībā uz komisijas priekšlikumiem, proti runājot gan par vairākiem projektiem, gan arī par finanšu plānu. Es atsaucos uz tiem ziņojumiem, par kuriem tagad esmu atbildīgs. Uh, Ņemot vērā vairāk gadu eh, finanšu ietvera struktūru, protams, eh, citām institūcijām ir jāsaņem arī parlamenta piekrišana, bet mums, protams, ir jāiesaistās arī diskusijās ar padomu, ar komisiju, un bieži vien padoma kaut ko novilcina, un eh, tad mums viss ir jādara pa galvu pa kaklu. Tādēļ, ņemot vērā mūsu pozīciju, mēs ceram, ka padoma ar mums iesaistīties nopietnās sarunās, lai mums būtu Eh, rezultāts jau pirms novembra. Protams, jāparūpējas arī par eh, galvenajām prioritātēm. Paldies! Merci, merci Raimer. Paldies, Raimer. Tagad es ierosinu pāriet pie devītā darba kārtības punkta proti Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana, un šeit ir divi aspekti. Proti izmantošana, lai uh, sniegtu tehnisko palīdzību komisijai, un otrkārt ir um, arī vairāku valstu pieprasījumi, un tādēļ mums notiks īsa viedokļa apmaiņa par Barbaras Materas ziņojumu. Paldies! Es tikai vēlējos pievērst kolēģu uzmanību globalizācijas pielāgošanas izmantošanas pieprasījumam un uh, Šis pieprasījums ir pilnīgi atšķirīgs no tā, ko mēs jebkad esam pieredzējuši, jo šeit ir runa par ast, par astoņi viens pantu par 0,3% apjomu, un tā ir tehniska palīdzība fonda izmantošanas kontrolei, un šeit ir paredzēts 1 miljons 100 tūkstoši eiro tehniskai palīdzībai. Es tikai gribēju paskaidrot, par ko šeit ir runa. Pirmkārt, ir komisija ir paredzējusi paralēlus pētījumus par šā fonda izmantošanu 250 tūkstoši eiro apmērā un 240 tūkstoši eiro ir paredzēti mājaslapai un globalizācijas pielāgošanas fondām, un tad ir uh, datu bāzes veidošana, balstoties uz dažādu laboratoriju pieredzi 50 tūkstoši eiro apmērā, un administratīvs un tehnisks atbalsts Uh, komisijas ekspertiem un uh, globalizācijas fonda uh, ekspertiem no dažādām dalību valstīm. Tālāk pieredzes apmaiņa ir paredzēta un virkni tikšanos starp dalību valstu pārstāvjiem, lai uh, Uh, iesaistītās personas varētu saņemt ekspertu konsultācijas dokumentu aizpildīšanas jomā, lai varētu iesniegt pieprasījumu, pieteikumu uh, fonda finansējumam, un šim mērķim paredzēts ir 200 tūkstoši eiro, un ir vēl paredzēts veikt arī fonda darbības izvērtējumu, un tam paredzēti ir 300 tūkstoši eiro. Šie priekšlikumi nekādus īpašus iebildumus nerada. Šis pieprasījums attiecībā uz Eiropas sociālajiem fondiem mēs gaidām atzinumu no nodarbinātības komitejas, un tikšanās ir paredzēta 1. jūnijā, lai mēs apspriež šo jautājumu, un mūsu komitejai paredzēts balsot 2. jūnijā. Esmu pārliecināta, ka mēs spēsim darboties paralēli ar sociālo jautājumu komiteju ir iesniegti trīs pieprasījumi no divām dalību valstīm, lai saņemtu globalizācijas fonda atbalstu. Pirmais pieprasījums ir no īrijas, keramikas un kristāla nozarei par 598 darbiniekiem no četriem uzņēmumiem. Ir prasīts 2000 miljonu 500 tūkstoši eiro. Tālāk ir pieprasījums no Spānijas uh, par 181 uzņēmumu un uh, 10 tūkstoši, un tūkstošiem darbinieku un uh, 6,5 miljoniem finansējumu. Un vēl viens pieprasījums no Spānijas uh, ir paredzēts finiera un uh, citiem uh, kokapstrādes uh, uzņēmumiem ar 36 uzņēmumiem un 557 darbiniekiem par summu 1,95 miljoni eiro. Un kā es teicu, mēs sadarbojamies ar Sociālo lietu un nodarbinātības komiteju. Paldies, Barbara! Neviens nav lūdzis vārdu. Paldies par šo ļoti skaidro prezentāciju. Kā norādīja Bārbara, šeit ir divi juridiski instrumenti. Viens ir par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu tehniskai palīdzībai komisijai, un šeit mums ir paredzēts uh, balsojums. Uh, nodarbinātības komiteja 1. Janu, eh, jūnijā un mums 2. jūnijā. Un šeit mums otrs aspekts ir palīdzības pieprasījumi, kur iesnieguši dalību valstis. Viens ir no eh, īrijas un divi no Spānijas. Šie jautājumi komisijā tiks izskatīti 30. Mm, eh, maijā, un mūsu komiteja šo jautājumu izskatīs 21. un 22. jūnijā. Paldies! Es aiz, esmu aizmirsis pievērsties sastam darba kārtības punktam, un es ierosinu to neizskatīt. Tas bija tāds uh, psiholoģiski nozīmīgs uh, Eh, aizmāršības gadījums, proti budžeta grozījums numur 4 2009. gada budžeta sakarā. Nē, es atvainojos 2010. gadam, bet uh, Šeit ir runa par 2009. gada budžeta pārpalikumu. Tātad ir budžeta pārpalikums. Ļoti labi. Un tas var pagaidīt. Referents nav ieradies, cik žēl. Man tiešām ļoti žēl, ka eh, vulkānisko pelnu dēļ eh, referents nav varējis ierasties. Un ja visi man piekrīt, tad mēs varam arī gaidīt. Salvadors, protams, būtu gatavs aizstāt referentu, bet šis jautājums ir tik sarežģīts, ka tas nu, nav iespējams. Tādēļ ierosinu neizskatīt. Šodien sasto darba kārtības punktu mums būs citas iespējas vēl par to runāt un šo punktu izskatīt, izvērtēt jaunās ekonomiskās, politiskās un budžeta ainavas skatījumā. Jā, Fermu kungs Sakiet, lūdzu, priekšsēdētāji kungs, kādas ir mūsu izvēles iespējas, vai juridiski mums ir tiesības kavēt, atlikt šo jautājumu vai vispār noraidīt, kādas ir mūsu manevrēšanas iespējas un kas vispār ir legāli šeit un kas nē. Priekšsēdētājs, jā, tieši tādēļ, ka es arī īsti nesaprotu, kāda ir situācija un referents nav ieradies. Uh, Es ierosinu atlikt šo jautājumu. Mums jāzina, ka mums nav nekāds pienākums šo jautājumu izlemt tieši šodien. Jo līdz šim brīdim esmu dzirdējis diezgan pretējus viedokļus. Viena lieta, kas ir ierakstīta līgumā, kaut kas cits ir ierakstīts finanšu regulā, un tad ir tāda, ka uh, džentelmeniska vienošanās, ka līdz šim politiski korekti ir bijis rīkoties tā, ka Eiropas komisija konstatē, ka ir budžeta pārpalikums un tas tūlīt tika atdots atpakaļ dalību valstīm. Bet, uh, lai to darītu, ir nepieciešams ievērot budžeta procedūru un parlamentam ir jābalso. Es neesmu nekāds lielais jurists, esmu diezgan vienkāršs cilvēks Un uh, demokrātijā nevar teikt tā, ka jautājums, par ko jābalsto parlamentam, uh, un ka parlamentam noteikti ir jābalso par, un treškārt vēl var teikt, ka vispār parlamentu balsojumam nav nekādas nozīmes. Tā nu nav nekāda demo, demokrātija. Varbūt tā rīkojas Vidusāzijā, bet ne Eiropas Savienībā. Un ja parlaments parlamentam ir jābalso procedūras uh, apsvērumu dēļ, tad parlamentam ir arī tiesības teikt, teikt nē. Vai parlamentam vismaz ir nepieciešams tiesības pieņemt lēmumu tad, kad uh, tas vēlas. Bet, protams, tas ir mans personiskais viedoklis, es neesmu nekāds lielais jurists, un uh, līdz ar to uh, Es no šīs viedokļu apmaiņas secinu, ka mums uh, ir nepieciešams vēl dažas dienas, lai šo situāciju noskaidrot no juridiskā viedokļa. Un Salvadors tomēr ir vīlies, jo viņš vēlējās runāt. Vai jūs vēlaties runāt? Jā, priekšstādētā jūs ļoti izcili paskaidrojāt, ka mums ir 42 dienas mūsu rīcībā līdz nākošajai budžeta komitejas sēdei, un mēs varam nolēmt, vai mēs piekrītam, grozām vai noraidām šo budžeta grozījumu projektu. Tātad mums ir pietiekami daudz laika līdz nākošajai budžeta komitejas sanāksmei. Un līdz šim brīdim es domāju, ka mēs būsim atrisinājuši šīs problēmas. Paldies, Salvador! Tagad, tā arī rīkosimies, un tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta, un atkal dodu vārdu Salvadoram, kurš aizstāja mūsu referentu, kurš ir, diemžēl, kaut kur aizkavējies. Tas ir tātad desmitais darba kārtības punkts. Tā, tad mēs uh, neizskatām desmito darbu kārtības punktu labi, tad mēs to arī neizskatīsim. Tātad tagad 11. darba kārtības punkts iespējamie pārvietojuma pieprasījumi. Šeit nekā nav ko teikt, jo referents jau ir aizgājis. Tātad 12. darba kārtības punkts netiek izskatīts, jo referente arī nav ieradusies. Tad jāsaka paldies Dievam, ka Jūta ir klāt. Viņa pārzina šo jautājumu un viņa var mūs informēt par aģentūru, lielapjoma IT sistēmu, darbības pārvaldībai, brīvības, drošības un tiesiskuma telpā. Jūta, jums vārds. Jā, ja, vielen dank. Um... Paldies. Nu, šo tematu es pārzinu pietiekami labi. Uh, lai varētu par to diskutēt un lai varētu apšaubīt vairākas pozīcijas, proti, vai mums visu ir jāpieņem pašreizējā versijā, kā to piedāvā komisija. Gada vidū, jūnijā, tātad pagājušā gada jūnijā, komisija ir nākus klajā šo priekšlikumu. Ir jāiekārto aģentūra, kas nodarbosies ar IT sistēmu darbības pārvaldību brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, kā jau teica Alans. Tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka otrās paudzes Schengenas informācijas sistēma, kā arī vīzu informācijas sistēma, viss un Eurodac, tātad uh, pirkstu nospiedumu sistēma, kas tiek izmantot saskaņā ar Dublīnas vienošanos, tātad patvērumu pieprasījumi no trešo valstu pilsoņiem. Tātad tas viss ir jāapkopo un viena aģentūra pārvaldīs visus šos datus. Komisija piedāvā, ka šī aģentūra ir jāizveido līdz mūsu finanšu plāna beigām, par ko jau mēs runājam. Un līdz finanšu plāna beigai tai ir jāpiešķir 113 miljoni eiro komisija teica, tur nepastāv nekādas problēmas, jo attiecīgā rezerve nav pietiekami noslogota. Šī nauda nāks no uh, pozīcijām, kas ir paredzētas SIS, VIS un Eirodak. Bet iepazīstoties ar šo komisijas priekšlikumu, man jau rodas uzreiz steidzams jautājums. Tā tad iepazīstoties ar Eirodak, SIS un VIS Ja mēs eh, vienkārši šos skaitļus saskaitām kopā, un šeit ir 401 miljons eiro, tātad no trim budžeta pozīcijām. Vai un attiecīgai aģentūrai nepieciešam tikai 113 miljonu eiro, kas tad notiks ar 288 miljoniem eiro? Ko mēs ar tiem darīsim? Tas ir pirmais jautājums. Otrs jautājums. Un es patiešām lūgtu, lai komisija pie vēlna mums vienreiz dod atbildi un mūs atbalsta. Mēs jau ļoti gari un plaši runājām par to, ja mēs vispār domājam par to, kādam vajadzētu izskatīties mūsu budžetam nākotnē, Mums ir jāpadomā arī par iespējamiem sinerģijas efektiem, ja mēs kaut ko vēlamies uzsākt Eiropas Savienības līmenī. Kā šādi projekti ietekmēs dalību valstu budžetus? Es vēlējos tātad nu, jūs uzzināt, ko darīs šī aģentūra. Tas nozīmē, ka ļoti daudz darba atkritīs tieši dalību valstīs. Līdz ar to dalību valstu budžetiem ir jāsaņem atvieglojums, ja tiks ierīkot šī aģentūra. Es vēlētos to saņemt kā apstiprinājumu no komisijas rakstiskā veidā. Tātad. Uh, Ja pieņemsim lēmumu par aģentīras izveidi un spriedīsim, kādu uzdevumu tā jāveic, mums uzreiz arī skaidri jānorāda, kādi ietaupījumi būs iespējami dalību valstīs. Nevis, lai tas viss tā tiktu vienkārši nolēmts, kā parasti tas notiek ar aģentūrām, aģentūra darīs visu darbu un pārējie teiks, ai, nu tālāk darbosimies kā iepriekš. Tas bija otrs jautājums, uz kur vēlējos saņemt atbildi. Vēlējos, lai tiktu veikts ietekmes izvērtējums. Trešais jautājums. Tad, kad aģentūra būs sākusi darboties, tajā būtu jāpieņem darbā 120 cilvēki, 120 darbinieki. Viņi da strādās tikai un vienīgi šajā aģentūrā. Bet uh, tie dati, kas jāpārvalda aģentūrā, bet uh, tieši tagad šos uzdevumus veids komisija. Tātad tos uzdevumus, kas būs nākotnē, jāveic aģentūrā. Bet es neesmu redzējusi nevienu līdzekļu pārvietojumu. Tātad. Uh, nevis līdzekļu pārvietojumu, bet amatu pārvietojumu. Proti, ka cilvēki, kas šo darbu veids komisijā, pēc tam darbosies attiecīgajā aģentūrā. Nē, mēs dzirdējām, ka tiks pieņemti darbinieki no Eirodak un arī no citām vietām, pēc tam viņi tiks um, pieņemti darbā citās komisijas, uh, iestādēs citos komisijas dienestos, bet viņi taču ir jānodarbina šajā aģentūrā. Tā tad būs cilvēki no SIS un viss viņi arī tiks pārvietot uz komisijas dienestiem, nevis aģentūrā. Tas nekur nav minēts. Ceturtais jautājums. Es, protams, arī vēlētos uzzināt, ko vispār komisija par to visu domāja. Nu, mēs varam tikai nojaust, ko viņi ar to vēlēs panākt, bet nu, es vēlētos arī dzirdēt no viņiem skaidru atbildi. Un visbeidzot, ietekmes izvērtējums. Komisija ir uzņēmusies pienākumus veikt ietekmes izvērtējumu, un mēs vēlamies tad, tad saņemt konkrēts secinājums, vai ir vajadzīga šī aģentūra, kāda būs tās garantētā pievienotā vērtība, ja salīdzina to ar komisijas dienas, kas pagaidām veic šos pienākumus. Ietekmes izvērtējums ir visai, nu, tāds vecmodīgs, sauksim, kā to gribēsim. Tas jau ir trīs gadus vecs. Un nevien Libe komitejā, bet arī dalību valstu parlamentos bieži vien esam dzirdējuši, ka aģentūra tiek kritizēta, ņemot vērā tās koncepciju, jo, piemēram, tā nevarēs garantēt pietiekam augstu datu aizsardzības līmeni. Un tagad mums norisinās diskusijas par datu pārnesi, par datu aizsardzību. Uh, esam uh, jau bijuši iesaistīti diskusijās ar ASV, un tas ir bijis patiešām tāds garš process. Un tagad, ja 27 dalību valstīm vajadzēs eh, sadarboties ar šo jauno aģentūru, mums ir jāparūpējas, lai 27 dalību valsts ievērot tos pašus datu aizsardzības principus, kādus mēs pieprasām no trešajām valstīm, ar kurām mēs sadarbojamies šajā jomā. Jā, aģentūras izveidas doma pati par sevi nav nekas jauns, bet tagad ir konkrēts birojs, iestāde, kas atbalsta patvērumu meklētājus. Vai eh, šai aģentūrai eh, varbūt būs darba pārklāšanās ar jau esošo dienestu? Tā tad Pirms izstrādāt atzinumu Lībe komitejai mums ir nepieciešams ļoti daudz informācijas no komisijas un iespējams, nu, varbūt citiem kolēģiem būs vairāk jautājumu komisijai nekā man. Nu, mēs, protams, vēlamies uz visiem saņemt atbildes. Paldies! Merci beaucoup. Es... Liels paldies! Vai komisija var sniegt atbildi jau tagad? Lūdzu, tad jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Pirms es dodu vārdu kolēģim, kas ir atbildīgs par uh, brīvības, drošības un tiesiskumu telpu grupu un šo pārvaldības sistēmu, es gribēju atbildēt Haugas kundzei par iespējamiem ietaupījumiem attiecībā uz cilvēku resursiem un par pienākumiem, kas tiks nodoti aģentūrai. Uh, Jā, tur, kur tiek veikti ietaupījumi, komisijas pieeja ir tāda, ka uh, šie cilvēki tiek norīkoti tajās jomās, kur politisko prioritāšu dēļ darba apjoms ir pieaudzis. Un tieši tā komisija arī rīkojas, lai iet ievērotu savu apņemšanos nepieprasīt jaunu amatu radīšanu. Tā mēs rīkojamies attiecībā uz iekšējiem ietaupījumiem. Un tagad es došu vārdu savam kolēģim no Brīvības, drošības un tiesiskuma telpas eh, ģenerāla direktorāta. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, paldies referenti. Es eh, gribēšu, atbild, eh, gribēšu atbildēt uz visiem jautājumiem pēc kārtas. Pirmkārt, izmaksas. Eh, šeit mums jārunā par diviem aspektiem. Pirmais no tiem ir saistīts ar augstajām izmaksām, kas ir um, saistītas ar uh, pienākumu nodošanu no komisijas uz aģentūrām, un otrs jautājums ir saistīts ar izmaksu palielinājumu šajā procesā. Uh, Priekšlikums galvenokārt ir saistīts ar uh, izmaksām, kas rodas izveidojot aģentūru un tās darbības gaitā, bet kas, saist, kas attiec tieši uz sistēmu darbību un ne tieši uz sistēmu izveidošanu, kas ir savukārt saistīts ar uh, katras sistēmas instrumentiem un juridisko pa pamatu. Tātad visa šī iz, visas šīs sistēmas ir iekļautas dažādos juridiskajos instrumentos un balstītas uz dažādu tiesiskā pamatojuma. Un runājot par to atvieglojumu, ko aģentūra radīs nacionālajiem budžetiem, šeit es gribētu teikt nē, jo attīstīšanas izvekses ir iekļautas e, tiesiskā pamatojumā, vismaz attiecībā uz Eurodaku un viss Bet, nu, šeit būs arī citas izmaksas, kas būs uh, saistītas ar to brīdi, kad aģentūra sāks pārvaldīt šīs te sistēmas. Prognozes ir tādas, ka tajā brīdī, kad aģentūra sāks darboties, komisijas darbinieki, kas pašlaik strādā pie SISVIS un Eurodak izveides, eh, tātad šo te darbinieku skaits pamazām samazināsies kas attiecas uz ietekmes novērtējumu, jā, tāds tika veikts, vismaz balstoties uz pašreizējo priekšlikumu, un risinājums bija tāds, ja mēs runājam par eh, juridisko pamatojumu un uh, struktūru, kas arī tika skatīts ietekmes novērtējumā, tad risinājums bija tā, ris, risinājumu, kur mēs pieņēmām, eh, šis risinājums ir balstīts tieši uz šo te novērtējumu. Un jautājums par to, kāpēc komisija nedarbojas caur aģentūru, tas ir tikai analizēts eh, ietekmes novērtējumā un kopējā paziņojumā, tātad kopā ar komisiju, parlamentu un padomi, tika pieņemts lēmums izveidot atsevišķu aģentūru, jo tajā laikā visas šīs trīs institūcijas nolēma, ka Tikai aģentūra var vadīt šādas sistēmas un nevis katra dalība valsts atsevišķi vai arī komisija, jo nevienai no šāda veida pusēm nav pietiekošu iespēju vadīt šādas sistēmas. Libas komitejā mēs arī eh, ļoti daudz runājām par šo jautājumu, tad, kad mēs eh, diskutējam par pirmo priekšlikumu. Uh, datu aizsardzības noteikumi ir ārkārtīgi skaidri, noteikti juridiskajos instrumentos, un aģentūra pati arī skaidri apzinājās datu aizsardzības e, prasības, un aģentūra šajā ziņā tiktu arī pilnībā kontrolēta. Kas ir svarīgi šajā gadījumā ir tas, ka aģentūra nekādā veidā neizmantotu datus, kurus kuri tiktu apstrādāti šajās sistēmās, jo šie dati piederētu dalību valstīm, un aģentūra tikai vadītu sistēmas darbu un nodrošinātu to, ka šie dati tiek regulāri nodoti. Bija arī jautājums par savstarpējo savienojamību. Vismaz šāds jautājums tika uzdots kā svarīga problēma, un es šeit gribēju teikt, ka juridiskais pamatojums to nepieļauj, un mēs uzskatām, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi eh, nodrošināt individuālo datu aizsardzību. Eh, ja mēs runājam par funkciju pārklāšanos ar Eiropas patvēruma biroju, šāda pārklājuma nav, jo aģentūras strādā dažādās jomās. Un, ja būs vēl kādi jautājumi, tad es ar prieku atbildēšu. Paldies! Paldies, referents kundze, lūdzu. Nu, bet lai ieviestu kādu skaidrību, es vēlējos pateikt, ka šie ir piemēri komisijas aizvien atkārtotiem meliem. Un arī komisārs Levandovski teica, ka jums vispār nav paredzēts pieņemt uh, darbā jaunus cilvēkus. Kā tad jūs to visu varat panākt, ja jūs eh, mēģināsiet, piemēram, uh, Eh, citas, citus uzdevumus eh, piešķirt citām iestādēm un pārpalikušo personālu sadalīsiet eh, pa, citām, pa citiem dienestiem, pa citiem orgāniem, bet pēc tam aģentūras uzdevumu skaits pieaugs un jums vispār nebūs pieņemt jaunā nekā, darbā nekāda jauna darbinieka, bet nu tā tie ir milzu meli. Un varbūt jūs jau nesat pats galvenais vaininieks, bet man tieši tagad ir jārunā ar jums. Es daicāju konkrēti, kādi būs ietaupījumi dalību valstīm, ja tiks izveidot aģentūra aģentūra. Tam nav nekādas saistības ar to naudu tiem līdzekļiem, kas ir jāparedz, lai varētu izveidot šo aģentūru vai lai varētu attīstīt IT sistēmu, ko varētu attīstīt dalībvalsts līmenī. Tad uh, dalībvalstīm nevajadzēs eh, šo, uh, attīstīt Eiropas līmenī, tad dalībvalstīm nevajadzēs šo naudu kaut kādā veidā atrast. Bet kā tad jūs varētu izveidot šo aģentūru, ja tas nebūs kas cits, kā tikai papildus naudas šķēdēšana Eiropas Savienības līmenī? Kā tad es to varētu, piemēram, pastāstīt saviem vēlētājiem? Jo arī tagad viss notiek kā līdz šim, un es esmu guvusi pieredzi. Uh, ir šis centrs Francijā, kur dati tiek apgā, apstrādāti, apkopoti. It kā tur viss norisinās eh, ļoti lieliski, bet Vēlējos, lai jūs atbildat uz manu jautājumu, vai tam, ko jūs teicāt, patiešām ir simtprocentīgi taisnība. Tātad dalību valstīm nebūs nekāda ietaupījuma. Jums īstenībā uz šo jautājumu nav jāatbild nekavējoties. Varbūt jūs varētu veikt arī šeit ietekmes izvērtējumu. Bet uzklausot no jums atbildi, jā, aģentūra jau tikai pārvaldīs datus un tā būs piesaistīta komisijas um, pilnvarām, tātad darīs visu tā, kā teiks komisija, un komisija izveidos tiesisko pamatu visām trim, uh, visiem trim birojiem, tātad šī būs izpilda aģentūra, ja jūs tā sakāt. Tādēļ es vēlējos pavaicāt, kādēļ jūs neizveidojāt izpildu aģentūru attiecībā uz visām trim nosauktajām sistēmām. Nu, es te kaut ko nesaprotu ir divi instrumenti, ar kuru palīdzību mēs varam eh, kaut kā pārvaldīt lietas, bet ja šeit notiks tikai pārvaldība, kādēļ tad tā netiek saukt par izpildu aģentūru un mēs neesam izveidojuši izpildu aģentūru kā tādu pilnā šī vārda izpratnē. Paldies! Très bien, merci Jūta, je crois que. Ļoti labi, Jūta, paldies. Es domāju, ka jūs ļoti pareizi nostādījāt šo politisko, finanšu un budžeta problēmu, kas saistīta ar šo minēto pieprasījumu. Mums ir jāsniedz atzinums, bet atbildīgā komiteja šajā jautājumā ir Lībe komiteja. Vēl ir pārāk agri, pāragri šobrīd spriest par darba grafiku un izskatīšanu plenārsēdē, bet mūsu referenti varētu nākt klajā ar pirmo projektu jūnijas sākumā, un tad mēs varētu nākt klajā ar konkrētām priekšlikumiem, un arī mums būs varbūt zināms Lībe komitejas darba grafiks, un mēs varēsim savu darba grafiku tam pieskatīt. Paldies! Tagad mums ir 14. darba kārtības punkts, vēl palīdz agrīnās brīdināšanas sistēma lauksaimniecības jomā. Kā jūs zinat, lauksaimniecības ģenerāldirektorāts mums regulāri iesniedz pārskatu par uh, finanšu līdzekļu un garantijas fondu izlietojumu lauksaimniecībā. Mēs esam saņēmuši pirmo pārskatu par 2010. gada pirmajiem trim mēnešiem. Man nav jums jāskaidro, cik svarīgs ir lauksaimniecības budžets un cik liels ir tā īpatsvars Eiropas Savienības budžetā, un tādēļ mēs ar lielu interesi klausīsimies mūsu referentā Lavīvis kungā. Paldies priekšsēdētāji. Es gribēju nedaudz palabot. Uh, attiecībā uz ātrās brīdināšanas sistēmu. Šī sistēma ir saistīta ar 2010. gada pirmo mēnesi. Tātad dati ir tikai par 2010. gada janvāri un nevis par pirmo kvartālu, par pirmajiem trīs mēnešiem. Tātad mums ir informācija par apmēram 33,8 miljoniem eiro, un ja mēs paskatāmies uz ienākumu pusi, tad mēs tur redzam 480 miljonus eiro, kas nāk no finanšu uh, atgūšanas aktivitātēm, no piena kvotām un tā tālāk. Vēl mums ir 350 miljoni eiro, kurus mēs sagaidām saņemt eh, atbilstoši speciāliem īpašiem noteikumiem. Bet, nu, kas ir pārsteidzoši? Tas varbūt ir jautājums komisijai. Un šeit es runāju par tirgus intervencēm, jo nauda šim pasākumam jo šeit tika iekasēts par 74 miljoniem mazākā prognozēts, un komisijas ātrās brīdināšanas sistēma varbūt, ka šī te novirze nav bijusi pārāk nozīmīga, bet es šeit gribēju uzdot jautājumu. Jo tajā laikā, kad mēs Eiropā redzam, kā zemnieki protestē, viņi iziet ielās, Un šie te visi protesti ir saistīti ar to, ka viņiem maksā cenu, kas ir zemāka par pašizmaksu, piemēram, par uh, olīveļu, par kviešiem. Bet tajā pašā laikā mums ir neizmantota rezerve tirgus intervencēm un liekas dīvaini, kā šīs te abas divas lietas vienkārši nesaistās kopā. Uh, Un es gribēju jautāt komisijai, kā tas vispār varēja notikt. Runājot par tiešo, tiešām subsīdijām, šeit mēs redzam, ka arī šeit ir problēma ar 90 miljoniem eiro. Es gribēju no komisijas saņemt apstiprinājumu, ka tas ir noticis tieši tā, tieši tāpēc, ka nav izmaksāti maksājumi Grieķijai, Vai tas nozīmē, ka tagad, kad Grieķijā ir krīze, vai uh, krīze ir ietekmējusi arī finansējumu, kas ir izmaksājums KLP ietvaros? Uh, vēl atgriežoties pie tirgus intervences pasākumiem, laikā, kad cenas ir ļoti zemas, kā var būt tā, ka šeit ir neizmantota nauda. Vai komisija to var apstiprināt, ka naudu, ko neizmaksājuši tiesi, tiešajos maksājumos, vai tas ir tāpēc, ka Grieķijas zemnieki nav šo naudu saņēmuši? Tātad tajā laikā, kad tur ir būtiskas ekonomiskas un sociālās problēmas, Grieķijas zemnieki nav saņēmuši subsīdijas, uz kurām viņi bija cerējuši. Kas varētu atbildēt uz šiem svarīgajiem uh, mūsu referentu uzdotajiem jautājumiem? Kas ir uh, budžeta ģenerāldirektorāts, lauksaimniecības ģenerāldirektorāts, lauksaimniecības ģenerāldirektorāts? Tātad uh, agrīkungam vārds tādā gadījumā. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jā, jūs... Eh, priekšsēdētājs lūdzu iepazināt ar sevi. Es esmu Jens Smoks, es strādāju uh, lauksaimniecības ģenerāla direktorāta budžeta nodaļā. Kas attiecas uz Grieķiju, mums bija problēmas ar IT sistēmām pagājušajā gadā, un zemnieki nevarēja iesniegt savus pieteikumus elektroniski, kā tas tika iepriekš paredzēts. Un uh, mēs negribējām pieļaut uh, to, ka Grieķija veids izmaksas, nespējot tajā pašā laikā kontrolēt pieteikumus. Un e, pēc tā, kad e, tika veikti nepieciešamie kontrolas pasākumi saskaņā ar AIEX regulu, tad arī maksājumi viss tika veikti, vienkārši maksājumi tika kavēti. Runājot par e, izdevumiem tirgus intervencijai, e, 75 miljoni nav iztērēti, un šeit ir divi, divi iemesli. Šeit eh, process ir norisinājies lēnāk nekā mēs esam plānojuši, bet nu, pagājušā gadā programma tika izpildīta par 96%. Mēs uzskatām, ka šogad rezultātam vajadzētu būt vismaz tādam pašam. Jā, šeit ir neliela kavēšanās, bet, nu, dalība valstis šeit varētu iekavēto atgūt. Runājot par piena sektoru, mēs mm, nedrīkstam noliegt to, ka piena cenas ir palielinājušās, un Eiropas Savienība šeit ir izmantojusi intervences pasākumus un eksporta atmaksas, un mēs esam izmantojuši šos līdzekļus, lai iejauktos tirgus darbībā. Paldies! Paldies uh, referentam, nav citu komentāru, ļoti labi. Paldies. Tā kā nav darba kārtībā citu punktu, gribu jums atgādināt, ka mūsu komitejas nākamā sanāksme notiks 1. un 2. jūnijā. 1. jūnijā ir ļoti saspringta darba kārtība. No rīta ir kopīga uzklausīšana kopā ar budžeta kontrolas komiteju paredzēta un pēcpusdienā mums ir kopīga sanāksme ar dalību valstu budžeta komiteju pārstāvjiem. Un 2. jūnijā mums notiks parastā sanāksme. Līdz ar to sanāksme ir slēgta un tūlīt es ierosinu uh, sākt koordinātoru sanāksmi, lai varētu vēl izmantot nedaudz tulku pakalpojumus. Okay,